Yes, you are right. Uh, it's better with the mic. Es domāju, ka labāk būs ar mikrofonu. Es gribētu sirsnīgi sveikt visus, kas ir šajā zālē un vēlas piedalīties diskusijās, kādas mums būs nākamajās trīs stundās. Es gribētu jūs informēt, ka mūsu sanāksme tiek pārraidīta internetā. Tātad atcerieties par to. Sāksim ar uh, pirmo darba kārtības punktu - darba kārtības pieņemšana. Darba kārtība jums tika mm, visiem izplatīta pirms kādas nedēļas, 25. aprīlī, un netika iesniegti nekādi priekšlikumi izmaiņām. Šķiet, ka arī pašlaik nekādu iebildumu nav, tāpēc uzskatīsim, ka darba kārtības projekts ir pieņemts. Mani tikko informēja, ka man vajadzētu uh, jums sniegt informāciju, kas nav iekļauta darba kārtībā. Tātad, pirms mēs sāksim mūsu starpparlamentāro sanāksmi, es gribētu jūs informēt, ka no šīs nedēļas visi priekšlikumi attiecībā uz likumdošanas procedūrām, ko iesniedz Nacionālajā parlamentā, tātad argumentētie atzinumi vai arī jebkāda cita informācija, ko jūs iesniedzat attiecībā uz likumdošanu, uh, būs eh, pieejama Eiropas eh, parlamenta iekšējā informācijas sistēmā un arī internetā. Tātad eh, Nacionālo parlamentu kolēģiem varbūt būs interesanti zināt, ka šāda kārtība tiek ieviesta sākot ar šo nedēļu. Tagad pievērsīšos otriem darba kārtības punktam - starp parlamentārā komiteju sanāksme, un šodien mēs to veltīsim līguma nosacījumu īstenošanai attiecībā uz nacionālajiem parlamentiem. Šis ir īstenošanas ziņojums, iniciatīvas ziņojums, ko gatavo mūsu kolēģi, kolēģis no Konstitucionālo lietu komitejas eh, Paulo Rangels. Viņš ir tautas partijas grupas deputāts no Portugāles. Es vēlreiz sirsnīgi gribētu sveikt mūsu šīs dienas viesus, Nacionālo parlamentu delegātus. Mums ir kolēģi no deviņām kamerām, un 13 deputāti ir apstiprinājuši savu dalību. Tāpat arī um, pie mums viesojas komisijas pārstāvis, um, viņš ir ģenerāldirektorāts attiecībām ar citām institūcijām, uh, Enrico Kungs, Enrico Fortī, un es arī viņam došu iespēju īsi izteikties. Tāpat jūs varbūt zināsiet, ka jau gadiem ilgi mēs vismaz reizi gadā organizējam tikšanās ar nacionālajiem parlamentiem. Konstitucionālo lietu komitejai jau ir izveidojusies šāda tradīcija. Parasti mēs novembrī organizējam sanāksmes par kādu konkrētu jautājumu. Pagājušo gadu mēs eh, likām uzsvaru uz Eiropas nākotni, un šodien mums ir ārkārtas īpašā sanāksme ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Jau ilgāku laiku mēs uzskatām, ka mūsu visu interesēs ir veidot tādu kā parlamentāriešu tīklu kas aptvertu visu Eiropas Savienību. Un to mēs vēlamies darīt, lai nodrošinātu, ka Eiropas politiskajā sistēmā Eiropas parlamenta loma tiktu stiprināta. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlaments un jo īpaši Kosālo lietu komiteja ir ļoti būtiski politiskajam dialogam. Tātad te tā, tā ir runa par politisko dialogu starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Tieši šī iemesla dēļ mēs mēģinam uzlabot likumdošanas kvalitāti. Mēs to darām, organizējot šādas sanāksmes un diskusijas, tādas kā šodien. Jau gadiem ilgi mēs esam strādājuši pie šīs parlamentārās dimensijas. Arī iepriekšējos mandātos pavisam nesen mēs nācām klajā ar diviem ziņojumiem. Pirmo gatavoja iepriekšējais AFCO priekšsēdētājs Kasīnī kungs, tas bija 2014. gadā, un pirms tam to darīja Elmārs Broks 2009. gadā. Šajā mandātā pēdējos divar pus gados mēs esam pieredzējuši ļoti intensīvu uh, sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem Kosak ietveros. Tiek stiprināts politiskais dialogs, mēs mēģinam to padarīt pēc iespējas spēcīgāku un uzticamāku, tā lai tas varētu dot pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību. Domāju, ka mūsu, varbūt pat stimulē mūsu brītu kolēģi. Mēs mēģinam tagad diskutēt par zaļās kārtas iniciatīvu, Mēs eh, diskutējam arī par eh, dažādiem struktūrētā dialoga aspektiem, un Nacionālo parlamentu pārstāvji darbojas ne tikai Kosaka ietveros, bet arī citās platformās, piemēram, platformā par ārlietu politiku, tāpat arī ir grupa, kas strādā pie ekonomiskiem jautājumiem. Tātad mēs darbojamies pie visām svarīgākajām politiskajām jomām, kas interesē Eiropas pilsoņus. Uzskatām, ka šī saikne ar nacionālajiem parlamentāriešiem Eiropas parlamentam dod labāku izpratni par Eiropu. Šodien mūsu diskusijās, par kurām jūs detalizētāk informēs Paulo Rangels, mēs uzklausīsim Nacionālo parlamentu pārstāvjus. Vaclavs Hampels, viņš ir Čehijas senāta parlamenta uh, Eiropas Savienības lietu komitejas priekšsēdētājs mm, ir apņēmies izteikties, tāpat arī mēs uzklausīsim Vanino Čitī kungu. Viņš ir Itālijas senāta Eiropas lietu komitejas vadītājs. Diemžēl Zviedrijas parlamenta pārstāvis nav ieradies, viņš ir nokavējis lidmašīnu. Nu, tā gadās. Un mūsu temats ir līguma nosacījumi par nacionālajiem parlamentiem īstenošana. Tāpat arī kolēģis, kas strādā pie īstenošanas ziņojuma, vēlēsies izteikties pāra šo attiecību nākotni. No eksperta puses ir ieradušies eh, bijušie parlamentārieši. Piemēram, uzklausīsim Karlo Kazīnī, viņš ir bijušais AFCO priekšādātājs, un viņa uzstāšanās temats ir starp parlamentārā sadarbība Eiropas Savienības līmenī. Tāpat arī pie mums ir ieradies bijušais polijas seima spīkais Ludvigs Dorns, viņš runās par subsidiaritāti, un uzklausīsim arī Ingolfu Perniči. Viņš ir Humbolta institūta direktors, un viņš runās par politisko strukturēto dialogu un nacionālajiem parlamentiem. Tāpat arī man ir jāsniedz jums praktiski informācija. Protams, kā mēs aicināsim visus, um, kas uzstāsies, neizteikties pārāk ilgi. Um, runātājiem tiks atvēlētas desmit minūtes, un īsākiem izteikumiem nekāds uh, limits nav uzstādīts, bet uh, noteikti, ka uh, šīs uzstāšanās nedrīkst pārsniegt desmit minūtes. Un tāpat mums būs arī uh, tradicionālā diskusiju kārta, kur mēs uzklausīsim vienu deputātu no nacionālajiem parlamentiem un uh, divus deputātus no Eiropas parlamenta. Tātad šāda proporcija ir paredzēta. Tas bija viss, ko es vēlējos jums teikt. Tāpat arī gribētu jūs vēlreiz brīdināt, ka mēs uh, esam uzklausām arī internetā tiešsaistē. Un tagad es vēlētos dot vārdu Enrico Forti. Viņš izteiksies Eiropas komisijas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Godājamie Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamenta deputāti! Vispirms es gribētu atvainoties pirmā vicepriekšādātāja Timermana vārdā. Es saprotu, ka jūs viņu varēsiet uzklausīt rīt, un viņam ir arī citas plānotas eh, tikšanās ar eh, dalībvalstu parlamentiem. Pavisam īsi savā ievadā es eh, gribētos norādīt, ka mēs tagad esam jau nonākuši šī komisijas mandāta pusē. Un šī mandāta sākumā Junkerkungs norādīja, ka attiecības ar nacionālajiem parlamentiem ir uh, izšķirošas, lai nodrošinātu, ka Eiropa kļūtu tuvāk tās pilsoņiem. Un es gribētu citēt Rangela kunga ziņojuma pirmo teikumu, un tur ir teikts, ka Eiropas projekts nav iedomājams un nav izpildāms bez nacionālā parlamenta. Tas ir ļoti vienkāršs teikums, bet tas atbilst patiesībai. Attiecībā uz komisijas iesaisti darbā nacionālajiem parlamentiem kopš šī mandāta sākuma ir notikušas vairākas vizītes, kurās komisāri ir viesojušies dalībvalstīs, tās ir apmēram 500 vizītes. Un priekšsēdētājs Junkers ir norādījis, ka visiem komisāriem ir pienākums sazināties ar dalībvalstu parlamentiem. Jo īpaši gribētu pieminēt divus gadījumus tātad. Septembra uzstāšanās pār Eiropas Savienības stāvokli Eiropas parlamentā un nesen Eh, Baltās grāmatas pieņemšana. Komisija, Eiropas parlaments un dalībvalstu parlamenti organizēja vairākas debatas par Eiropas nākotni, lai uh, saņemtu reakciju uz komisijas teikto. Tātad, lai mēs varētu sagatavot visu vajadzīgo līdz septembrim. Uzskatām, ka ir ļoti būtiski nodrošināt augstus sadarbības standārtus ar nacionālajiem parlamentiem. Uh, Tas ir jādara, lai um, ņemtu vērā līguma nosacījumus. Un tāpat šeit ir pavisam vienkārši iemesls. Viss, kas tiek pieņemts Eiropas Savienības tiesību veidolā, vēlāk ir tieši jāīsteno dalībvalstīs. valstīs. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga labāka sadarbība ar dalībvalstu parlamentiem, jo šie tiesība akti līdz ar to tiks daudz veiksmīgāk piemēroti dalībvalstīs. Ir dažādi oficiāli veidi, bet arī tādi praktiskāki veidi, kā iesaistīt dalībvalstu parlamentus, un tas pašlaik tiek darīts Eiropas Savienības līmenī. Viens būtu gatavojot Eiropas komisijas darba programmu. Iepriekšējos eh, divos gados, tātad 2016. un 2017. gadā, pirmais vicepriekšādātājs nacionālajiem parlamentiem nosūtīja lūgumu eh, sniegt komentārus. Pašlaik tiek izstrādāta komisijas darba programma, tiek strādāts pie dažādām tās daļām, un tieši tāpēc pastāv ļoti plašas iespējas sazināties eh, komisāriem ar nacionālajiem parlamentiem. Vēl vēlētos norādīt arī par to, ka ir jāņem vērā labākās likumdošanas prin principi, un tieši tāpēc ir vajadzīgas publiskas konsultācijas. Publiskas konsultācijas arī ir ļoti laba iespēja saskarsmē nacionāliem parlamentiem. Attiecībā uz starp eh, parlamentāro dialogu uh, Pavisam drīz, iespējams, ka jūnijā tiks eh, pieņemts ziņojums. Tas ir ikgadējais eh, darbības ziņojums attiecībā uz nacionālajiem parlamentiem. Un jūs redzēsiet, ka atzinumu skaits ir ievērojami palielinājies par 75%. Šīs palielinājums ir patiešām liels, un mēs to uzskatām par pozitīvu zīmi. Mums vajadzētu skaidri norādīt, ka atzinumi, ko mēs saņemam, vai nu tie būtu argumentēti atzinumi vai arī kādi citi, mm, liek mums atbildēt. Tātad šeit ir jāņem vērā subsidiartātes kritērija, bet vienlaicīgi mēs reaģējam arī uz jebkādiem citiem tehniskiem lūgumiem. Mēs neuzskatām, ka tā būtu sankcija. Uzskatām, ka Tas ir pozitīvs ieguldījums tajā, lai uzlabotu likumdošanu. Attiecībā uz zaļajām kartēm šeit nevēlos izteikties pārāk ilgi. Domāju, ka jums ir bijušas vairākas iespējas par to apspriesties. Uzskatām, ka tas ir pozitīvs ieguldījums. Tas ir tikai pirmais solis no Nacionālo parlamentu puses, un mums ir bijusi iespēja jau risināt divus šādus gadījumus. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti pozitīvs ieguldījums mūsu darbā. Tas būtu arī viss, un tagad es gribētu jums visiem novēlēt konstruktīvu darbu. Protams, ka mēs ņemsim vērā idejas, kas šeit izskanēs, un Mēs arī strādājam pie tā, lai nodrošinātu konstruktīvu un pozitīvu dialogu ar visiem parlamentiem. Paldies! Paldies! Tagad es vēlētos dot vārdu Paulo Rangelam. Viņš ir šī ziņojuma autors un īstais iemesls, kāpēc visi jūs esat šeit ieradušies. Došu vārdu Rangelkungam. Jūs arī nedrīkstat izteikties ilgāk par desmit minūtēm. Like to... Mēģināšu runāt pavisam īsi. Gribētu teikt paldies uh, visiem deputātiem no dalībvalstu parlamentiem, kas ir atbraukuši šodien un piedalās. Un gribētu īpaši pateikties Vaclavam Hampelam un Vanino Čitī, jo viņi arī ir strādājuši, lai pie šī jautājuma, protams, gribētu teikt paldies arī visiem iepriekšējiem priekšsēdētājiem Karlo Kasīnī, tāpat arī Ludvigam Dornam un profesoram Ingolfam Perniče un eh, viņš pārstāva akadēmisko jomu Eiropas līmenī šajā jautājumā. Gribētu teikt, eh, ka man ir eh, pietiekama pieredze šajā jautājumā, jo iepriekšējā sasaukumā es biju Tautas partijas vicepriekšēdētājs atbildēja par sadarbību ar dalību valstu parlamentiem. Es piedalījos daudzās sanāksmēs ar Kosaku un citās sanāksmēs ar dalībvalstu parlamentiem par šo jautājumu, un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi stiprināt sadarbību starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem, un, protams, arī starp Eiropas komisiju un dalībvalstu parlamentiem. Bet ir īpaši starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Dažreiz varbūt varētu domāt, ka ir tāda kā konstitucionā greizsirdība starp uh, nacionālo līmeni un Eiropas līmeni, kas attiec uz parlamentu darbu, bet uh, demokrātiskā dimensija Eiropas Savienībā ir ļoti atkarīga no sadarbības starp uh, dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Un uh, saprašanas, izpratnes kapacitāti, ja mēs sadarbosimies, uh, tad, protams, būs daudz vairāk iespējams uh, pētīt jautājumus un reprezentēt mūsu pilsoņus. Tādēļ ir ļoti svarīgi veidot ļoti labu sadarbības gaisotni. Šajā sagatavošanas dokumentā mēs esam iekļāvuši vairākus jautājumus, jautājumus, tēmas, un uh, jau vairākās tikšanās reizēs esam pie tā strādājuši, un, protams, mēs gādām ar jūs iegūtiem šajos jautājumos. Pirmais jautājums, kas ir viss pazīstamākais, ir subsidaritātes jautājums, lai izprastu precīzi, kā mēs varam uzlabot eh, subsidaritātes kontroli, kā mēs varētu tā saskaņot, ļoti labi saskaņot eh, atsevišķās kompetences Eiropas Savienībā un eh, dalībvalstu līmenī un tāpat arī paraudzieties, vai subsidiatāte vajadzētu iekļaut eh, arī pilnvarojumu un proporcionalitātes pārbaudas. Tā ka tas ir viens no labāk zināmajiem jautājumiem. Tālāk mēs gribam strādāt pie jautājuma par dzeltenās kārtības, oranžās kārtības, kā mēs varam izmantot šīs schēmas, uzlabot to izmantošanu. Un to varbūt vajadzētu pārstrādāt šīs pakotnes, jo da, dažas problēmas, kas to ir saistīts, protams, ir eh, garantēt, ka, ja mēs raukāmies uz nākotni, varbūt 8 nedēļu laikā, varbūt 12 nedēļu laikā, nodrošināt, ka dalībvalstu parlamentiem būtu šāds labs komunikācijas instruments un lai viņiem būtu piekļuve arī tūkotajai versijai, jo dažreiz uh, saziņa nav patiesībā nodrošināta. Mēs jau to esam publicējuši, bet tas bija tikai dalībvalstu valodās, un citiem parlamentiem tur bija sarežģījumi ar valodām. Tā kā mēs varētu šo tehnisko un loģistisko aspektu uzlabot, bet tas ir, protams, ka ļoti fundamentāli, lai nodrošinātu dialogu ar dalībvalstu parlamentiem, lai tie var iesaistīties ļoti spēcīgā līmenī, Eiropas Savienības līmenī. Un, protams, kā arī jautājums par attiecībās starp Eiropas komisiju un dalībvalstu parlamentiem. Šeit vēlos pieminēt eh, Enrico Forti un vicepriekšādātāju Fransu Timermanu, jo viņi ļoti ir pievērsuši uzmanību šim jautājumam, un Barozo iniciatīva ir vairāk un vairāk izaugusi, un ļoti skaidrs, ka vicepriekšādātājs Timermans ir ļoti iesaistīts, lai iekļautu dalībvalstu parlamentu Eiropas jautājumu risināšanā, bet, protams, tur varētu veikt vēl papildus vērtējumu. Kas ir arī vēl jauns? Protams, viena ideja ir, galvenā ideja ir tikai veikt vērtējumu, pamatoties uz statistikas datiem, uz uh, novērties par tos soļus, bet arī, protams, ir jāraugās uz perspektīvu, kā uzlabot šīs attiecības. Un šeit, es domāju, mums vajadzētu ņemt vērā divus vai trīs galvenos jautājumus. Viens, kas ir ļoti svarīgs, ir kāda veida sanāksmēm vajadzētu būt norganizētām institūciju starpā. Kādu vērtējumu mēs varam veikt attiecībā uz kosak darbu, ko mēs varam uzlabot, padarīt efektīvāku. Ir priekšlikums, kas jau ir ticis izrādās pirms kāda laika, un tas bija tikai tautas partijas līmeni, bet uh, tas bija Eiropas nedēļā, kad visi parlamenti tajā pašā nedēļā Eiropas parlamentā uh, balsot par Eiropas jautājumiem. Piemēram, arī dalībvalstu asamblējās, lai ne tikai deputāti no konkrētas valsts, bet arī no citām valstīm. Tā varētu būt nedēļa, kas būtu vienlaicīgi visos parlamentos, simultāni, sinhroni, un mēs varētu šādā veidā strādāt pie Eiropas jautājumiem. Tas būtu priekšlikums. Un tāpat arī zaļā karte, sarkanās kārtas procedūras, es domāju, tīpaši par zaļās kārtas uh, jautājumu. Šeit ir jānodrošina kapacitāte dalībvalstu parlamentiem lai tie varētu uzsākt iniciatīvas. Tas ir kaut kas, kaut kas jau ir Eiros parlamentam, proti prezentēt eh, jautājumus, iesniegt jautājumus Eiropas komisijai un eh, lai varētu tikt eh, īstenot šis pilnvarojums zaļā kārtē. Tātad tāpat arī sarkanā kārtē tas jautājums ir sniedz iespēju. Un noslēgumā kaut kas, ko es domāju, kas arī varētu būt svarīgs, ir izstrādāt ideju, attīstīt ideju, ka mums kaut kādā veidā vajadzētu mainīt procedūras noteikumus dalību valstu parlamentos, lai sniegtu tiem lielāku efektivitāti, lai risinātu Eiropas jautājumus. Sniegšu jums ļoti konkrētu piemēru. Dažreiz daži dalībvalstu Nacionālā parlamenta deputāti ir nobažījušies, viņi saka, ka viņi zaudē kompetences budžeta un finanšu jautājumos Eiropas pusgada dēļ, kas notiek, kā vairākos dalībvalstu parlamentos Eiropas pusgads ir viss šīs procedūras tiek risināts budžeta kapacitātē. Ja ir šāds budžeta vispārīgās diskusijas pirms pirmā dokumenta prezentācijas uh, eh, Nacionālā parlamenta Brasel, uh, Briselē, Nacionālajā parlamentā. Tātad, ja mēs vēlamies piedalīties, ja mēs vēlamies šādu dalību valstu pusgadus vai trimestrus pirms Eiropas pusgada, tad uh, ir uh, jābūt, protams, uh, ietekmes spēkam, lēmumu pieņemšanas spēkam dalību valstu parlamentos tam ir jābūt pilnībā nodrošinātam. Ko vēlos ar to pateikt? Kā ar dažām iniciatīvām, kas notiek Eiropas līmenī, iespējams nedaudz tikai mainot procedūras noteikumus dalībvalstu parlamentos. Protams, kā katrs dalībvalsts parlaments pats var lemt, vai to darīs vai nē, varētu panākt to, ka dalību valstu parlamenti spēlētu aktīvāku lomu, lai piedalītos šajās iniciatīvās, lai un šīs iespējas par to, kā tiek zaudēta suverenitāte, tas pazustu, jo tas faktiski nemaz nav tik sarežģīti mēģināt koordinēt darbu. Tādā laika nozīmē, lai tas tiktu darīts vienlaicīgi, lai nodrošinātu spēcīgāku pārstāvību Eiropas jautājumos milzīgs eh, jautājumu spektrs, un tas viss izlasās mūsu sagatavošanās dokumentā, un es, mēs ar prieku gaidām uzklausīsim jūsu teikto, un uh, atsāksim atkal šo dialogu. Protams, ka mēs varam to darīt arī rakstiskā procedūrā, pirms uh, pieņemsim šo dokumenta projektu un būs noslēgts ziņojums. Lielas paldies, ka esat gatavi piedalīties šajā diskusijā. Sisnieks paldies, un tagad vēlētos eh, dot vārdu Vaslavam Hamplam, viņš no Čehijas parlamenta senāta, viņš ir pirmais runātājs no dalībvalstu parlamentiem. Paldies. Dear chair, dear colleagues, ladies and... Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, es izmantošu iespēju rādiet uz ekrāna. Jūs arī redzēsiet eh, arī mani. Es domāju, ka gribēju pateikt eh, paldies Rangela kungam par to, ka viņš ir sagatavojis šo dokumentu, sagatavojis dokumentu, un gribēju teikt paldies arī par šo iespēju paust vairākus komentārus pamatos to, kā mēs šīs lietas virzās priekšu Čehijas parlamentā, kā mēs debatējam Čehijas senātā un mūsu komitejā iepriekšējos mēnešos un gados, un uh, es sniegšu savus komentārus un idejas. Vēlētos arī pateikt, ka Čehijas Republikas senātā tā ir apakšpalāta, pārstāvju palāta. palāta senātam nav tik liela ietekme budžeta jautājumos. Pie šī jautājuma strādā deputātu palāta. Tā kā mans komentārs par Eiropas pusgadu varbūt nebūs tik detalizēts, bet uh, mani kolēģi varēs šeit vēl papildināt. Es tāpat arī vēlētos uh, atsaukties uz to, par ko de deputāts mūsu senātē, par, um, par mūsu parlamentu lomu. Es domāju, ka mēs šeit neesam nekādā sācensībā ar Eiropas parlamentu. Mēs augstu vērtējam lielo darbu, ko ir veicis Eiropas parlaments šajā darbā. Protams, ka mums arī ir jāveic šeit pienākumus galvenā Mums galvenais dzinulis šeit ir eh, demokrātiskā leģitimitāte Eiropas Savienībā, lai realitātē uzlabot šo demokrātisko leģitimitāti, vai vismaz lai uzlabot to, kā to uztver sabiedrība. Čehijas republikā mums, mums tā ir viena no problēmām Proti jautājums par to, kā realitātē, kāda ir šī Eiropas Savienības uh, demokrātiskā leģitimitāte, un realitātē mēs mēģinām virziet uz priekšu šo jautājumu un uzlabot demokrātisko leģitimitāti visā procesā. Mēģināšu īsumā komentēt atsevišķus jautājumus eh, šajā sagatavošanas dokumentā par subsidiaritātes pārbaudi. Mēs Eiropas komitejā atklāt diskutējam par to, ka atbilstība subsidētās principam tam ir jābūt, protams, politisko institūciju pamatam. Tas nav nekāds juridisks jautājums. Un uh, mūsu nacionālajā parlamenti šis jautājums ir jābūt, šim jautājumam jābūt ir pamatotam, tā ka tas nav tik ļoti stingri uh, tiesiski ierobežots, bet tas ir jāraukās plašākā kontekstā, politiskajā realitātē. Tas ir jāņem vērā. Pat ja, pat ja šī subsidētas pārbaude nav saskatāma šādā šaurā nozīmē, tas nenozīmē nekādu apdraudējumu likumdošanas darbam Eiropas Savienībā. jo šeit nav nekāds veto, mums nevaram kā dalībvalstu parlaments nobloķēt likumdošanu. Mēs nevaram to palielināt būtiski, bet mēs varam padziļināt diskusijas un uh, uzlabot šo likumdošanas darbu atsevišķās dalībvalstīs. Es domāju, ka saistīts ar to ir jautājums par to, ka subsidētāts pārbaudē vajadzētu iekļaut kompetenču pārbaudi, komisijas kompetences pārbaudi darboties uz likumdošanas pamata. Ja institūcijām nebūtu likumīgi pamat darboties, tad loģiski, protams, arī subsidētas principu nevarētu izpildīt. Un tāpat ir arī vairākas pārklāšanās. Es domāju, ka ir jāņem vērā arī subsidētāts un proporcionalitāts princips. Nacionālajie parlamenti saskata vēl lielā problēma proporcionalitātē, vēl vairāk nekā subsidaritātē. Domāju, ka arī šis jautājums ir jāvirz uz priekšu un eh, jāstrādā ir atzinumi un jāievi, jāpauž atzinumi, un šie abi principi, subsidiaritāte un proporcionalitāte, ir eh, jāizteno pareizi. Vēl viens aspekts, un es domāju, neko jaunu nepateikšu nevienam no jums. Subsidiētas pārbaudas ir eh, regulāra dalībvalstu ietekmes pārbaude, un pagaidām tā ir vēl par mazu, protams, ka neaicinu šeit tiek ieviest kaut kāds veto. Ir skaidrs, ka katrs atsevišķais dalībvalstu parlaments nevar neko nobloķēt vai pavērst pavisam citā virzienā, bet uh, vajadzētu labāku saskatāmību šai potenciālai ietekmē, un to vajadzētu uzlabot vajadzētu uzlabot procesu ar dalībvalstu parlamentiem. Kā jau teicu, nav pilnībā jāmaina likumdošana, bet uh, varbūt, ka pietiktu ar nelielu detaļu maiņu un uh, labāku saskatājumu nodrošināšanu un arī, protams, arī komisijas uh, reakcija uz atzinumiem. Domāju, ka to visu var uzlabot, ja argumentācijas līmenis ar uh, konkrētiem iebildumiem no parlamentiem, ja tiktu vairāk ņemti vērā, tad tiktu uzlabot kopējā situācija. Sagatavošanas dokumentā bija arī tehnisks jautājums par uh, perioda pagarināšanu subsidētāts pārbaudē Par to var teikt, jā, to paplašināt, jā. Es domāju, ka to var ļoti vienkārši izdarīt. Un um, par subsidētas pārbaudi. Domāju, ka tas ir svarīgs arī politiskā dialoga darbā ar komisiju. it īpaši ņemot vērā atbildes uz komisijas jautājumiem. Nevaru šeit atkārtot iepriekšējos argumentus, bet vēlreiz pieminēt uh, ietekmi uz uh, Eiropas komisijas darbu, tas īsti nav skaidrs un būtu labi, ja tas tiktu konkrēti risināts. Par zaļo karti. Domāju, ka tā ir ļoti laba iniciatīva it īpaši, lai uzlabotu situācijā demokratizāciju, novērš demokratizācijas trūkumu. Domāju, šis process ir apmierinošs. Mēs esam mēģinājuši strādāt un esam redzējuši jau, ka ir panākumi. Uh, esam šeit izstrādājuši darīju valstu parlamentu iniciatīvas, mēģināšu veidot eh, jaunu politiku un ir sasniegt rezultāti. Tad, ja ir laba griba, tad ir iespējams panākt risinājumus nākotnē, un tas varētu darboties. Es personīgi domāju, ka šis mehānisms ir Jā, mums eh, nav arī ļoti daudz bija šādas zaļās kārtas eh, idejas. Varbūt, ka tas būs vairāk nākotnē. Es domāju, ka labā griba. Un tad tā, ka šī, šis mehānisms vispār eksistē, ir eh, ļoti būtisks aspekts darbam nākotnē, sarkanā kārtīte. Uh, uh, foreign... Es domāju, ka Mm, mums pats jāskatās, kāda būs, būs situācija pēc eh, Brexita. Es domāju, ka šis sarkanās kārtas mehānisms mm, netiks bieži izmantots, vismaz mm, tādā veidā, kā tas tika izveidots pirms eh, Brexita. Bet eh, fakts kā tāds, ka kaut kas tam līdzīgs varētu tikt aktivizēts, varētu palīdzēt. Tas iespējams veicināt izpratnī Eiropas Savienības pilsoņiem. Viņi redzētu, ka ja parlamenta deputāti atrod līdzīgdomājušas kolēģus citu valstu parlamentos, tad viņi var apturēt kādu priekšlikumu. Jautājums šeit ir patiešām par apturēšanu. Eiropadomē tad nāktos visu vēlreiz rūpīgi pārdomāt. Uh, Man ir jāsaka, ka es labprāt kaut ko tādu redzētu. Sarkanā kārte, tāda kā, kāda tā tika izveidota pirms Brexita referenduma, ietvēra interesantu aspektu. Vajadzētu piedalīties noteiktam Nacionālā parlamenta deputātu skaitam. Šķiet, ka tie bija 55 deputāti. Uh, un tas bija uh, lielāks nekā bloķējošā minoritāte ir padomē. Tātad nacionālajām valdībām principā jau ir iespēja kaut ko tādu darīt, tātad pacelt šādu sarkano kartīti, pat ja nepiedalās tik liels uh, parlamentu skaits. Bet uh, vēlreiz atkārtošu, ka šī ideja par standartizētu mehānismu pati par sevi jau ir laba. Ja es pareizi saprotu, tad eh, šeit rodas problēmas. Mēs eh, nevarētu to ieviest, neatverot līgumus, neizdarot tajos gro grozījumus, un šķiet, ka pašlaik neviens neko tam līdzīgu nevēlas. Tā kā nacionālajiem parlamentiem jau pašlaik ir līdzīgas iespējas, varbūt nav vērts atvērt līgumus. Minoritāšu pārstāvība nacionālajos parlamentos Manuprāt, tā ir ļoti interesanta ideja. Tātad mēs eh, varētu sistemātiski nodrošināt to, ka arī minoritātes var iesniegt eh, savas nostājas. Es uzskatu, ka šī ideja ir ļoti interesanta, bet esmu mazliet nobežījies, kā šī ideja tiks izmantota. Tagad arī Vairākuma atzinumos mēs neredzam, ka aktivitāte būtu pārāk liela, tāpēc, ka e, šādiem atzinumiem nav pārāk liela ietekme. Jautājums ir, vai e, šādi minoritātes atzinumi vispār tiks izmantoti. Vēl viena piezīme. Domāju, ka zināmā mērā tas jau pašlaik tiek darīts, piemēram, mūsu valstī abām a, parlamenta palātām ir atšķirīgs sastāvs. Tās tiek ievēlētas a, atšķirīgi, tiek izmantotas atšķirīgas procedūras, un pārstāju palātai ir a, politiskā vairākuma viedoklis, jo valdības, kas pašlaik veido, um, partijas, kas pašlaik veido valdību, ir pārstāvētas šajā parlamentā, kamēr senātam varbūt ir mazliet atšķirīgāks viedoklis. Tātad, zināmā mērā jau pašreizējais mehānisms to paredz. Par Eiropas pusgadu. Kā jau es norādīju, es neesmu liels eksperts šajā jomā, taču es vēlējos norādīt, ka iespējams, ka tas neatbilst valstu ekonomiskajai politikai. Patiešām šeit ir runa par dalībvalstu kompetenci. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu pārdomāt vēlreiz demokrātiskās leģitimitātes jautājumu. Taču no praktiskā aspekta uzskatu, ka ir būtiski, lai nacionālajiem parlamentiem būtu pietiekami daudz laika apspriesties par uh, īpašo rekomendāciju projektu, pirms šīs rekomendācijas pieņem padome. Uzskatu, ka pašreizējais komisārs to mēģina darīt. Šķiet, ka man vairs nav atlicis laiks, man būtu vēl daži komentāri, bet domāju, ka mm, pašlaik tos neizteikšu. Lielas paldies! Hamplakungs! Tagad es gribētu dot vārdu Vanino Čitī. Viņš ir Itālijas senāta pārstāvis un vada Eiropas lietu komitiju. Kitī, kungs, jums vārds. Prezidente Jubner, eh, grazie anche. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu pateikties arī Ranžel kungam. Es gribētu pateikties no mūsu parlamenta komitejas par ielūgumu uz šo sanāksmi. Mēs šeit runājam par tiešām ļoti svarīgām tēmām. Septiņus gadus pēc tam, kad Lisabonas līgums ir stājies spēkā, var pārdomāt, ko patiesībā izsaka 12. Uh, līguma pāns. Un kā uz šāda pamata nacionālajie parlamenti var sniegt labu ieguldījumu kopējā darbā. Mēs šobrīd atrodamies konkrētā situācijā. Ir noticis referendums par apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības. Un pastāvīgi ir kādas politiskās varas un spēki, kuri uh, cenšas uh, aktivizēties un tiem ir arī starptautisks atbalsts, un no Itālijas senāta puses es varu teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai nacionālajie parlamenti sadarbotos ar Eiro, Eiropas parlamentu, lai stiprinātu Eiropas Savienību. Un eh, tam varētu būt, tas varētu radīt labu progresu Eiropas Savienības attīstībā. Un tā mēs sacījām arī nesnējā sanāksmē, kas bija Romā ar, saistībā ar 60. gada dienu solidaritāte, cilvēktiesības ir eh, pīlāri, uz kuriem mums jābalstās. Un tagad var padomāt par to, kā varētu uzlabot Eiropas eh, parlamentu darbību un sadarbību ar Eiropu, Eiropas parlamentu. No savas puses gribu teikt, ka esmu ļoti pateicīgs prezidentūrai un arī eh, Barozu kungam par to, ka šis politiskais dialogs tika uzsākts. Te tiek izskatīti Eiropas dosie. Protams, ir arī kāds paziņojums no komisijas puses parlamentiem, kur arī ir teikts, ka ir jāuzlabo sadarbības starp nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Un saskaņā ar mūsu pieredzi sadarbība ir novedusi jau pie tā, ka Tagad um, um, Eiropas parlamenta darbs tiek daudz uh, vairāk pietuvināts pilsoņiem. Mūsu senāta komisija, komisija dar, strādā pie Eiropas jautājumiem, un es domāju, ka tā tas ir arī citos parlamentos. Un ir ļoti svarīgi jau ļoti agrīni izteikties un runāt par jā, likumdošanas jautājumiem. Nacionālajie parlamenti, ja viņi ir labi informēti, var daudz labāk sekot līdzi, kādas ir aktivitātes jā, padomē. Un, ja ministrs prezidents ierodās parlamentā, viņš daudz labāk var savu pozīciju uh, izklāstīt. Tiek uh, atspogļot tātad pozīcija un divu nedēļu ietvaros pēc Eiropas pēc tam, kad Eiropas uh, padome ir veikusi savu darbu, parlaments tiek atkal informēts un ir ļoti svarīgi, lai visu laiku būtu šī informācija par to, kādas aktivitātes notiek Eiropas uh, padome. Un tad ir ļoti svarīgs jautājums par to arī, kā notiek īstenošana. Saistībā ar nacionālajām tiesībām Itālijas senāts uzskata, ka šāda politiskā komunikācija ir ļoti svarīga. Un e, tas ir gatavs izpētīt visus saturs. Es arī no savas puses varu teikt, izteikties par dažādi, dažiem priekšlikumiem Rāngela kunga ziņojumā, un ir ļoti svarīgi stiprināt dialogu ar Eiropas parlamentu, lai stiprinātu pilsoņu uzticību Eiropai. Ja es kādu citu reizi esmu bijis Brīselē un esmu ved sarunas ar atbildīgiem, tad mēs šādu pozīciju ar vienu esam uzsvēruši. Arī pirms dažām dienām Eiropas parlaments ir pieņēmis ļoti svarīgs lēmums, uh, tika pieņemts svarīgi grozījumi, kuri savukārt tālāk tika mm, atsaucās uz nacionāliem parlamentiem. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs visi dodam savu ieguldījumu likumdošanas procesā. Un kā jau referents savā ziņojumā saka, ir ļoti svarīgi šo divpusējo apmaiņu vēl vairāk paplašināt un stiprināt, varbūt varētu izmantot arī videokonferences, lai būtu šī informācijas apmaiņa starp Eiropas parlamentu eh, referentiem un nacionāliem referentiem, lai būtu labāk šī sadarbība. Ir īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz dokumentiem, kas saistīti ar pilsoņu tiesībām, kā piemēram mm, datu aizsardzību un citi jautājumi. Itālijas parlaments abās savās palātās ir izrādījis lielu interesi par uh, zaļās kārtas projektu. Un droši vien to pieminēs arī vairāk citi kolēģi. Mums ir šis uh, pozitīvais instruments, kas ir Nacionālā parlamenta demokrātiskā iesaistīšana. Bet pašlaik uh, es domāju, ka tai vajadzētu drīzāk palikt kā neformālai procedūrai. Jautājums saistībā ar zaļo kārti ir vēl jātīst un nepieciešams laiks. nevajadzētu Eiropas līmenī bloķēt lēmumus, bet lai uzlabotu dialogu un uh, varētu strādāt pie jautājumiem, kas visiem ir svarīgi. Pārstāvs no Čehijas senāta jau arī pieminēja šo jautājumu, bet mans viedoklis ir mazliet atšķirīgs attiecībā uz sarkano kārti. Nacionālajiem parlamenti sniedz savu ieguldījumu Eiropas Savienības darbībā, un tā ir pieeja, kam ir tāda pozitīva, konstruktīva loma, bet eh, sarkanā kārta ir drīzāk tāda negatīva procedūra, un mums politiskais dialogs ir pašā centrā. Varbūt, ka ir parlamenti, kas uh, diskutē par Eiropas parlamentiem, parlamentu lēmumiem arī kritiskā veidā, un, protams, tā arī var reaģēt. Varbūt tas palīdz padziļināt dialogu, bet mēs kā Eiropieši visi paužam kopīgi interesi, un tā ir iesaistošā uh, politika, iesaistīšana, nevis blokāda. Tālāk par eh, subsidiaritātes principu kontroli. Šeit Priekšrocība ir tā, ka nacionālajie parlamenti vairāk tiek iesaisti, iesaistīti Eiropas dosjē, un tomēr šis instruments ir diezgan ierobežots. Kā dzeltenās kārtas gadījumā, lai atbalstītu nacionālās valdības, un patiesībā tas nav īsti instruments kas varētu būt saistībā ar dažādu subsidiartāts principu pārkāpumiem. Mums ir otrā protokola mehānisms un ir vēl kāda lieta, ko vajadzētu padziļināt skatīt, ja mēs šajā virzienā ejam. Un proti tas ir jautājums par svarīgāko tēmu izvēlu kam tiek izmantoti šie līdzekļi. Atkārtošu vēlreiz, es jau saku to ar vienu atkal un atkal, mums ir nepieciešams politiskais dialogs. Pašlaik līgumi neparedz nacionālo parlamentu paplašināšanu, tīpaši domājot arī par eh, samērīgumu pārbaudu. Un tāpēc man šķiet, ka varbūt būtu saprātīgāk, ja mēs rūpīgāk padomātu par to, kāda e, ir pievienotā vērtība šādām aktivitātēm. Un pēdējās pārdomas, ko es vēl gribēju šeit paust, ir saistīts ar um, pieredzi no komitejām, kur jau tiek īstenota sadarbība starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Es jau pieminēju sanāksmi par drošības politiku, par konferenci par budžetu un arī konferenci par Eiropolu. Un punkts, kas šeit tik pieminēts, kur piemin uh, referents, man šķiet īpaši svarīgs. Tas tā ir komunikācija, kas ir īpaši svarīga starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Un kā mēs varam sasniegt labākus rezultātus, kas ir svarīgi ne tikai atsevišķiem komiteju locekļiem, bet gan kā tas iesaista, iesaistītu arī parlamentus kas ir pārstāvēti. Un um, var vēl piemetināt, ka tika pieminēts jautājums, vēl kāds trešais jautājums, kurš man gan pašam nelikās um, tik noderīgs. Ir svarīgi, lai uh, kopā eh, satiktos uh, uh, padomu ar dalību valstīm un lai mēs skatītu šos svarīgos uh, jautājumus, kas visiem ir svarīgi. Un tagad pašlaik ir Maltas prezidentūra un tur pašlaik tiek īpaši skatīts migrācijas jautājums. Tas um, ir svarīgi daudzām dalību valstīm. Sicīlijā pašlaik norisinās vairākas aktivitātes, lai pārbaudītu, kā vislabāk rīkoties attiecībā uz tēmu, kas, atti kas ir svarīga visiem Eiropas pilsoņiem. Te runa ir par solidaritātes vērtību un cilvēku cieņas vērtību, pamatojoties uz cilvēktiesībām, uz kurām balstās visa Eiropas Savienība, un pašlaik mēs atrodamies īpašā situācijā, kurā šīs vērtības ir īpaši svarīgas. Sadarbība, kuras minēja, protams, neatrisinās visas problēmas, tas ir skaidrs, bet ko Rangela kungs ziņot, referents sacīja, ir, ka varbūt mums vajadzētu vienu šādu sanāksmu nedēļu veltīt Eiropas tēmām un ka vienlaicīgi arī nacionālos parlamentos šīs tēmas tiktu skatītas, tāpat kā Eiropas parlamentā. Un tālāk es vēl gribēju pieminēt kādu, kādu problēmu, ar kuru saskaramies un par kuru tiek diskutēts arī specializētajās komitejās. Te ir saikne ar uh, Eiropas institū institūcijām un par parlamentu iesaistīšanu kā tādu. Tā, lai varētu izteikties arī tie, kuri nav specializēties komitejās. Un pats pēdējais ko gribu sacīt, ir Eiropas parlamenta un nacionālo parlamentu īpašās tiesības, um, brīvības, drošības un tieslietu jomās. Pašlaik vēl nesam nonākuši pie vēlamajiem rezultātiem, gribētu norādīt uz noteikumiem, kur runa ir par uh, šo jomu pārbaudīšanu Un te var pieminēt arī Eirojust un Eiropol darbības un 188. pāntu Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti. Eh, ir, mm, viņiem ir jāprogresē, jāiet straujāk uz priekšu. Ja mēs runājam par sadarbību likumdošanas jomā, ja runājam starp sadarbības starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, tad tieši par šīm tēmām ir runa un proti par pilsoņu tiesībām, kuras tiek, kur te, kuras tiek pārstāvēts parlamentos. Tas ir parlamentu uzdevums. Un šajā Šādā veidā mēs varam stiprināt pilsoņu uzticību kopīgai Eiropai. Paldies! Lielas paldies, eh, senatoram! Tagad pāriesim pie ekspertiem. Un es gribētu jūs aicināt eh, neizteikties ilgāk par desmit minūtēm, jo tad varētu izteikties visi kolēģi. Pirmais eh, - Karlau Kazīnī, lūdzu. Grazie. Mio intervento ha come base il rapporto che io ho fatto per questa commissione. Paldies. Es runāšu saistībā ar, to, ar, ar savu darbu pēdējā leģislatūras periodā. Es gribētu ziņot arī saistībā ar na, kolēģu teikto, proti, Napolitānu un Broka kungu teikto. Mēs esam cieši sadarbojušies ar nacionālajiem parlamentiem un esam diskutējuši. Un mēs esam varējuši izstrādāt mūsu nostāju par minētiem jautājumiem. Pašlaik mēs atrodamies krīzē, un šī krīze īpaši attiecās uz nacionāliem parlamentiem, kuriem ir jācīnās, jātiek pār šai krīzē. Runa ir par to, ka ir svarīgi sadarboties starp parlamentiem. Uh, un tas jādara saskaņā ar Lisabonas līgumu. Es tiešām ļoti daudz esmu domājis par šiem jautājumiem. Par 12. pāntu Lisabonas līgumā ir, tur ir teikts, ka nacionālai parlamenti dod lielu ieguldījumu, aktīvu ieguldījumu, lai Eiropas Savienība varētu labi darboties. Ko nozīmē aktīvu ieguldījumu? Līgums pārēdz, ka Nacionālajie parlamenti ne tikai izsakās par Eiropas Savienības lēmumiem, bet jau daudz agrāk iesaistās un ka viņiem ir ietekme uz pieņemtajiem lēmumiem. Integrācijas process vēl joprojām nav noslēdzies, un pašlaik mēs atrodamies konkrētā fāzē. Līgums konkrētāk nerunā, kā šis darbs noris, bet, protams, ir skaidrs, ka darbam ir jānorisinās demokrātiskā ceļā, ir jāiesaista pilsoņi, bet tā ir arī aktivitāte federālā līmenī. Eiropas Savienībai šeit ir jārada Uh, jānodrošina komunikācija. Demokrātijas princips prasa to, kā otrā palāts, jeb otrais iesaistītais sāk darboties, un šajā gadījumā tā ir padoma. Turklāt šim darbam ir jābūt demokrātiski pamatotam. Ja mēs šeit runājam par tādu ievēlētu otro palātu, tas nozīmē, ka tā ir atsevišķa dalība valstu pārstāvība. Bieži vien dzirdam, ka Eiropas Savienībai ir birokrātisks raksturs un ir nepieciešama sakara. Un ir jāstiprina nacionālajie parlamenti, lai mums būtu labāki kontakti, labāka saikne ar Eiropas Savienību. Protams, ir dažādas vīzijas šajā gadījumā, dažādi viedokļi, bet demokrātijas princips prasa to, ka šī, šis otrais iesaistītais šajā gadījumā padoma arī e, ir pietiekami iesaistīts un izsakās. Un ministru loma ir īpaši svarīga. Atsevišķās dalību valstīs ir nepieciešama institucionalizācija. ir jānosaka diskusijas pienākumi. Parlamentārā ir nepieciešama parlamentāra debata, pirms tiek pieņemt lēmumi, un arī pirms tiek pieņemt lēmumu padomē. Dalībvalstīm ir jāpieņem lēmumu šādā ceļā. 30. jūnijā 2009. gadā tika pieņemts kāds lēmums, kur ir teikts, ka Eiropas Savienība uh, Savienībā ir nepieciešama Nacionālo parlamentu leģitimizācija, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama Nacionālo parlamentu piekrišana. Tāds ir šis spriedums. Un mums ir arī kāds likums Itālijā, kas nosaka šādu pienākumu dialogā starp padomu un parlamentu, bet svarīgi mums šeit ir lai Eiropas konstitucionālā arhitektūra iesaistītu pār, nacionālos parlamentus. Mums ir nu, tas nepieciešams, lai tuvinātu pilsoņus Eiropai, lai varētu pārvarēt nacionālismu un mēs vairāk e, pietuvinātos integrācijai. Un šādā veidā Eiropas nacionālajiem parlamentiem ir loma. Es jau vairāk kārt esmu minējis, ka šeit runa ir par inteliģentu subsidiaritāti. Ir vairāk punktu, ko šeit varētu pieminēt. Eiropas parlaments nevar pieņemt lēmumus bez nacionālajiem parlamentiem. Tas ir jautājums, kas saistīts ar Eiropas apziņu. Un tagad es mazliet pārlekšu savā dokumentā uz priekšu, lai ietaupītu laiku, un pievērsīšos jautājumam par sarkano karti. 95 parlamentārieši jau ir pieminējuši šo jautājumu, un es uzskatu, ka šī sarkanā kārta nav īpaši laba doma, tas novestu pie neskaidrības un līdz ar to Nacionālajie parlamenti kļūt par trešo palātu, un tas jau tika noraidīts. Es arī būtu pret šādu attīstību. 12. pāns saka, ka, ja pareizāk sakot, ne, nepasaka konkrēts noteikums par to, kā iesaistīt nacionālos parlamentus, bet jau sver tas, ka ir svarīgi paturēt prātā, jeb ja uzskaitīt uh, punktus, kā norisinās šī sadarbība. Tas ir izvērtēšanas, sagatavošanas darbs, tie būtu pirmie soļi šajā dialogā. Un šis, šī starp parlamentārā apmaiņa var notikt dažādās, dažādos ietvaros, varbūt Eiropas parlamentā, varbūt arī padomā. Gribētu īpaši norādīt uz komiteju uh, sanāksmi lomu. Kosāk ir paredzēta 10. pāntā, 3. pielikumā, un uh, Kozak vadība gadu laikā vada vairākas sēdes, lai izmantot šos instrumentus loģiskā un liederīgā veidā. un tiek pievērsta uzmanība arī budžeta situācija dalību valstīs. Bratislavā arī izskanēja, ka tika pieņemts lēmums veikt, um, vadīt Eiropas konferenci. Un jautājums ir par to, vai minētie instrumenti ir pietiekami, jeb nepieciešami vēl jauni instrumenti. Un es domāju, ka mums neko nedos, ja mēs radam ar vienu jaunus un jaunus instrumentus. Vairāk gan vajadzētu pievērst uzmanību tam, lai jau pastāvošos instrumentus izmantot efektīvāk. Un tad vēl daži vārdi par kozaku. Jaunās konferences radīšana ir saistīta ar uh, jautājumu par kozaku identitāti. Šo instrumentu būtu jāizmanto tiešām liederīgi. To jūs arī uzsvēru iepriekšējā leģislatūras periodā. Varbūt tam varētu būt tāda kā um, pārskatīšanas loma un izpētes loma. Varbūt ne tikai subsidiartātes kontrola, bet um, te vairāk runa ir par to, kā attīstīt darbu, lai varētu sasniegt progresu. Mums jau ir arī zaļā kārta, lai uh, kontrolētu subsidiartāti Un es domāju, ka šeit eh, nav runa par to, ka, lai mēs paplašinātu pilnvars attiecībā uz subsidiartāti, līgums jau šo principu nosaka. Un um, subsidiartāts dēļ arī zaļā karta tika pieviesta. Eh, Tomēr subsidiartāte nedrīkstētu kļūt par bremzēm, tieši pretēji tai būtu jābūt par sadarbības instrumentu. Un šajā Šādā veidā vajadzētu nonākt pie tā, ka Eiropas institūcijas pieņem labākus lēmumus. Nacionālajie parlamenti jau sniedz savu ieguldījumu neformālā veidā. Piemēram, Nacionālajie parlamenti eh, ir reaģējuši uz dažādiem lēmumiem. 13. pāns arī no komisijas prasa aktīvu sadarbību. Un bez. Un varētu uzlabāt vēl šo darbu, un varbūt, ka šādi varētu arī sasniegt to, ka Nacionālajā parlamentā nonāk pie vienota viedokļa. Uh, Tas uzlabotu Eiropas sadarbību un tas savukārt uh, izriet no pilsoņu prasībām, jo parlamenta taču pārstāv pilsoņus. Kozak ir piemērots fórums, lai izskatītu šādu veidu jautājumus arī saistībā ar zaļo kārtu. Un varbūt to vēl varētu pas, pastiprināt, atbalstīt. Un tā varbūt zaļo kārt varētu izmantot saistībā ar COSAP. Tomēr nav vēl skaidrs jautājums par to, cik saistoši ir zaļā kārta. Es no savas puses teiktu, nē, uzskatu, ka tas varētu radīt problēmu tad, kad būs jānosāk atbildības. Uh, un būtu nepieciešama padziļināts diskusijas par šo jautājumu. Šeit ir nepieciešams uh, Eiropas parlamenta iniciatīvu tiesības. Pašlaik komisijai vien ir šādas iniciatīvas tiesības, un es domāju, vajadzētu padomāt par šo jautājumu, jo parlamentiem arī ir nepieciešams šāds iniciatīvu tiesības. Mums ir bijušas eh, zināmas eh, grūtības agrāk arī saistībā ar pilsoņu iniciatīvu, un jautājums, vai mēs to, kā, kā mēs to risinām, vēl nav īsti skaidrs. Un ja šī pilsoņa iniciatīva kļūst tikai par petīciju, tad es nezinu, vai tas būs risinājums. Bet iniciatīva tiesības nenozīmē tikai to, ka tiek apmainīts kompetences, bet tas ir jautājums, kas saistīts ar to, kā darbojas demokrātija. Komisijai drīzāk pienāktos tāda kā filtra funkcija priekšlikumiem. Ja mums būtu Nacionālo parlamentu aktīvu ies, iesaistīšanu. Tad mums vēl ir arī eksperti. Tomēr vēl kāds um, komentārs saistībā ar Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu uh, sadarbību un partijas sadarbību. Viss šī saikne un komunikācija labāk darbotos, ja mums būtu Eiropas partijas, kā tas uh, Tā tas ir arī regulā noteikts no 2014. gada. Eiropas politiskās partijas, kuras ir pārstāvētas nacionālos parlamentos, varētu uh, nodrošināt uh, labāku sadarbību un lab nodrošināt to, ka parlamenti tiek labāk iesaistīti un varētu šādā veidā pārstāvēt labāk arī nacionālās intereses. Un varētu tādējādi strādāt Eiropas struktūrā, kas stiprināt uh, Eiropas politisko partiju vīziju. Un mēs šādi varētu uzlabot situāciju. Varbūt būtu iespējama arī institucionalizācija. Varbūt varētu rast attiecīgus noteikumus, kā savā starpā satiekās atsevišķi partiju pārstāvi, un komisijas prezidents jau pieminēja, ir ļoti svarīgi, lai uh, Eiropas politiskās partijas labi varētu strādāt. Tik pieminēts uh, tāds īpašs kandidāts. Uh, vēlēšanām. Protams, tas viss ir eh, vēl tik ļoti miglaini, par visu ir ļoti rūpīgi jāpadomā. Un attiecībā uz komisijas prezidentu, tad es domāju, ka arī šeit mēs varētu padomāt par to, kā šo jautājumu risināt. Un kas attiecās uz eh, transparents, protams, eh, problēmas vēl šeit ir ļoti daudz, nevajadzētu steigties laikam ap priekšu, bet Brexitam jau ir zināma ietekma uz visu Eiropas Savienību, un ja mums būtu šāda transnacionāls saraksts, tad varbūt eh, rezultāti būtu citādāk. Ir tātad jāstiprina um, komunikācijas starp nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentu. E, um, nav... Liels paldies Kazīnī eh, kungam, un eh, tagad došu vārdu Ludvikam Dornam. Viņš ir uh, bijušais polijas senāta spīkeris, un viņš izteiksies par subsidiaritāti un nacionālajiem parlamentiem. Lūdzu. Uh, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Lielas paldies, priekšādātāji. Es uh, Vēlējos runāt par šo tematu, par um, subsidiaritāti un nacionālajiem parlamentiem. Man lūdza par to izteikties, bet sākumā es gribētu jums paust kādu secinājumu, proti, lai attīstītu sadarbību starp kopienas institūcijām, tas ir starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju un uh, dalību valstu parlamentiem. Uh, subsidiritātes princips vai arī subsidiritātes eh, pētīšana ir diezgan ierobežots. Citiem vārdiem sakot, savā atzinumā es vēlētos norādīt, ka attiecībā uz Eiropas politiskajām iestādēm ir panākts diezgan daudz. Šeit gribu pieminēt dzeltenās kartes procedūru tā jau ir sasniegta, un, ja mēs domājam par to, ko mēs vēl varētu iesākt attiecībā uz subsidiaritātes principu, tad es nedomāju, ka mēs varētu virzīties tālu uz priekšu. Un tagad es gribētu pamatot savus secinājumus. Sāksim ar šiem trīs gadījumiem, kad dzeltenā kartīte tika izmantota. Uh, izanalizēsim šo saturu un arī to, eh, kāda redakcija tika izmantota dalībās parlamentos un Eiropas komisijas sniegtajās atbildēs. Pēc šīs analīzes mēs varam skaidri redzēt, ka subsidiaritātes eh, princips kā tāds neradīja problēmu. Dalībvalstu parlamentu argumentos bija atsauces gan uz subsidiaritāti, gan arī uz proporcionalitāti. Tika runāts par novirzīšanas principu, un pirmām kārtām viņiem nepatīkā komisijas ieteiktās politikas saturs. Tieši tāpēc arī tika izmantota šāda terminoloģija. Tika runāts par subsidiritāti, tāpēc, ka nebija nekādu citu veidu, kā rīkoties. Tieši tāda ir līguma nosacījumos ieviestā struktūra. Tas, kas tika minēts, noteikti atšķīrās no mūsu apspriestā. Tas būtu pirmais punkts, ko es gribētu paust savos apsvērumos. Un tāpat arī es vēlējos norādīt uz to, ka subsidiritātei ir ierobežojumi. Mēs esam saskāršies ar situāciju, kas mums rada problēmas. Eiropas komisija nekad neteiks, jo tas um, noteikti kaitēs tās pozīcijai. Proti komisija neteiks, ka tā ir pārsniegusi subsidiaritātes principu. Galu galā Eiropas komisija ir tiesības ārzē, un kas tad tas būs par tiesības ar, kurš teiks, ka viņš pats ir pārkāpis savu kompetenci? Jā, komisija var norādīt dalībvalstu parlamentiem, ka viņi, viņiem ir taisnība, bet politiski tas nozīmētu, un arī morāli, tas noteikti kaitētu Eiropas komisijas pozīcijām. Līdz ar to tas uh, nekad nav noticis. Tā nav noticis ar nevienu politisku iestādi. Nākamais punkts. Kāpēc mēs nevaram vēlēties vairāk no šīs sadarbības? Subsidiaritātes ievērošana rada tādas krasas, melni-baltas situācijas. Vai nu šis princips tiek ievērots, vai nu tas ir pārkāpts. Šeit noteikti nebūs situācijas, kur abas puses ir ieguvējis. Vienmēr būs kāds zaudētājs, un komisija vienmēr būs uzvarētāja, jo komisija pati iztiesā savu lietu, un zaudētāji būs dalībvalstu parlamenti. Tas patiešām rada vilšanās sajūtu. Šie ir trīs galvenie punkti. uz kuriem es norādīju referentam, un ieteicu, kā mums vajadzētu pārcelt uzsvaru no subsidiritātes uz proporcionalitāti. Proporcionalitāte nerada uzvarētājs un zaudētājs. Eh, proporcionalitātes apspriešana ļauj nodrošināt demokrātiskas eh, politikas būtību, tātad šeit var iegūt visi. No vienas puses var nodrošināt zināms kompromisus, un no otras puses iespējams, ka otra puse neiegūst visu, ko tā ir gribējusi, bet eh, situācija ir daudz pozitīvāka. Tātad mēs pārējam no subsidaritātes uz proporcionātāti. bo miałem mówić tylko o zasadzie yy, pomocniczości ale ponieważ jeszcze mam dwie minuty Vai man tagad vajadzētu aicināt eh, nākamo runātāju uzstāties? Man bija jārunā par subsidiaritāti, taču es eh, gribēju izmantot visu man atvēlēto laiku. Gribēju jums eh, pastāstīt par vēl kādu jautājumu. Šeit saskatu ļoti lielu Eiropas parlamenta lomu. Tātad, ja Eiropas parlaments nolēmj likt uzsvaru uz proporcionalitāti, nevis uz subsidiaritāti, tad Eiropas parlamentām no visām Eiropas institūcijām vajadzētu būt tām, kas pārvarēs šo dabisko dalībvalstu parlamentu izolāciju. Eiropas Savienība ir tādā uh, mērēnā, remdēnā imperiāla struktūra. Pastāv centrs un um, pastāv saiknes, kas ved uz šo centru, bet mm, tādā noteiktā centra tomēr nav. Tātad Šeit ir runa par saiknēm, kas eh, savieno šo centru ar perifēriju, taču eh, šo mm, saikņu galā nav um, konkrētu struktūru. Ja runa par dalībvalstu parlamentiem, tad eh, to dabiskā struktūra un koalīciju veidošanas spējas runājot par proporcionalitāti, ir daudz vienkāršāk izveidojums. Protams, ir arī apstrīdami jautājumi, bet mm, viņu starpā nav nekādu bloku. Tātad mums rodas integrācijas konflikts. Konfliktam nav jābūt destruktīvam. Ja konflikts rodas konkrētā ietverā, tām nevajadzētu būt apslēptam. Tam vajadzētu atklāti parādīties, jo tad tas kļūs par um, integrējošu konfliktu, nevis par um, destruktīvu konfliktu. Līdz ar to vajadzētu pārvarēt dalībvalstu parlamentu pašizolāciju. To varētu darīt, izveidojot spēcīgākas saiknes, un līdz ar to varētu nodrošināt daudz labāku integrācijas lomu. Thank you. Paldies. Paldies Dorna kungām par ļoti interesanto priekšlikumu. Visam drīz ir paredzētas diskusijas, domāju, ka daudz cilvēku vēlēsies iesaistīties. Vēl mēs gribam uzklausīt profesoru Inkofu Perniči. Viņš ir Humboldta institūta direktors. Viņš runās par politisko struktūrēto dialogu un nacionālajiem parlamentiem. Tātad otra šī jautājuma puse. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu vācu valodā, tas būs vienkāršāk un, manuprāt, arī vislabāk tūkiem jo varēs tūkot autentiski. Gribētu vismaz pateikties Rangela kungam par ļoti gudriem jautājumiem, kas precīzi trāpīja problēmu mērķī. Turklāt, kā pirmais paziņojums, gribētu pateikt, kā tādu brīdinājumu, zināma veida brīdinājumu. Demokrātija Eiropas Savienībā reizēm tiek uh, apšaubīta vai vismaz tika izvirzīti jautājumi, tādēļ arī pārāk mazi ir skaidrs nodalījums, kas par ko atbild. Mums vajadzētu mēģināt, ja mēs eh, runājam par parlamentu, starpparlamentu dialogu, par sadarbību, vajadzētu vienlaicīgi izslēgt, ka atkal un atkal nekā līdz šim atbildības jomas Eiropas Savienībā saplūst un ir neskaidrs, Josies Vailērs kādreiz teica, ka mums vajadzētu būt spējīgiem slikto politiku izmest ārā. Kā es Eiropas politikā un Eiropas Savienībā varu vispār eh, izslēgt, novēršo nepareizo politiku, kā es varu tos, kas kaut ko dara slikti, uh, kā es viņus varu saukt pie atbildības. Tas, protams, ļoti daudzslāņaini, ja tagad sanāk kopā visi parlamenti un tiek teikt, ka jūs esat atbildīgi par visu un uh, pieņemat lēmumus, kā tāds uh, jaukts kopīgs fórums, tad varbūt tiešām arī šīs robežas uh, ir neskaidrs, bet no otras puses, protams, ir skaidrs, kā ir svarīgi, lai parlamentārais spēks Eiropas Savienībā tiktu spēcināts, lai veiktu demokrātisko kontroli. To neviens neapšauba. Pirmais vispārīgais komentārs, ko vēlos paust. Vēl ar vienu var redzēt, kā dalībvalstīs ir īpaši dalībvalstu parlamenta loma nesako līdzi attīstībai, atpaliek dalībvalstu parlamentu pašsaprotamība. Ko mēs īsti darām, tas viss vēl pagaidām netiek līdz Eiropas attīstībai. Uh, Jā, tas tā ir, ka lielākā daļa no politiskiem jautājumiem, kas attiec uz pilsoņiem, ja tas tiek uh, lēmts Briselē, un ja ir pareizi tas, ko saka Vācijas konstitucionālā tiesa un desmitais pants Eiropas Savienības līgumā, ka valdības, kas ir pārstāvēts padomē, ka tā ir jāatskaitās uh, nacionālajiem parlamentiem un pilsoņiem ja tas ir pareizi, tad es vairs nevaru saprast, kādēļ vēlēšana cīņā dalību valstu līmenī Eiropas tēmas, nevis vai mēs vēlamies Eiropu vai nē, bet eh, jautājumi par nozarēm, par jomām, par Eiropas politiku, kādēļ šiem Eiropas tematiem praktiski nav nekāda nozīme. Uh, Kasrojas eh, Vācijas konstitucionāla tiesa saka, būtiskākā loma ir nacionālajiem parlamentiem, un valdības to pārstāv Briselē, bet no tā visa nekas nav redzams eh, dalībvalstu vēlēšanu cīņās. Tas nozīmē, ka apziņa par to, kā izšķirošā Eiropas politika arī nacionālā līmenī tiek eh, pieņemta un ka valdība pieņem lēmumus Briselē, galvenokārt padome nosaka politikas vadlīnijas. Kas kontrolē padome? Nacionālajā parlamentā, jo citādi jau nav neviena, kas to kontrolētu. Un tur ir problēma. Pirmkārt, lai vispār radītu apziņu, un kad tas, ka šī apziņa ir, tad dalībvalstu parlamenti var uzņemties un nopietnāk uztvērt savu Eiropas atbildiem un labāk to īstenot. Un tad ir nākamais solis sadarbība starp nacionālajiem parlamentiem un uh, Eiropas parlamentu un Eiropas izpildvara padome komisija. Tā, tie būtu pakļauts spēcīgai parlamentu kontrolē. Un šajā izpratnē es domāju, ka dalībvalstu parlamentu un Eiropas parlaments eh, cieši sadarbojas. Tālāk vēlētos tādu trešo iepriekšēju sākumu komentāru par subsidētāts principu. Arī par subsidētāts principu ir liela pārpratumi vispārīgi vēl tas vien tiek izmantots kā instruments dalībvalstu parlamentiem pret Eiropas politiku, pret Eiropas varas sagrābšanu. Tas ir absolūts pārpratums. Subsidaritātes princips ir tāds uzbūves princips Eiropas Savienībai, un tā ir leģitimizācija un pamats Eiropas politikas uh, eh, leģitimitātē, proti, ka Eiropas līmenī tiek darīts tas, kas nevar tikt izdarīts dalībvalstu līmenī vai nevar tikt izdarīts efektīvi. Tie ir uzdevumi, kas ir mūsu uzdevumi. Tātad uh, eh, ir uh, papildus rīcības iespējas pilsoņu interesēs Eiropā. Subsidaritātes princips ir princips, saskaņā ar kuru tiek noregulēts, kas tiks darīts kurā līmenī. Un to ir jāizmanto arī proaktīvi, un ne tikai kā aizstāvība pret Eiropu. To dalībvalstu parlamentu bieži vien pārprot. Diemžēl vēl ar vienu. Ja mēs runājam par agrā brīdinājumu sistēmu, tad, protams, ka mēs runājam par eh, dalību valstu kompetenču aizsardzību iepratī Eiropas Savienībai, un mums vajadzētu tādēļ, ja arī šī zaļā karta tik svarīga, un tā ir ļoti laba ideja, mums vajadzētu padomāt arī par to, kā dalībvalstu parlamentiem vajadzētu izpildīt arī uzdevumu, pārdomāt, kurus uzdevumus mēs vēlamies, kādus mērķus vēlamies sasniegt, bet to nevaram izdarīt uh, eh, dalībvalsts līmenī. Tādēļ mums ir vajadzīga Eiropa. Dalībvalstu parlamentiem ir subsidiaritātes principa izpratnē ir jāizmanto šis eh, vērtīgais instruments Eiropa, lai varētu kopā labāk īstenot savu pilsoņu intereses. Ar šādu izpratni un uh, eh, subsidāras principa interpretāciju šo visu jautājumu var pārbaudīt, raugoties uz to, kā ir jāsadarbojas parlamentiem. Un šie brīnišķīgie desmit jautājumi, ko ir izstrādājis Rangel kungs, uz tiem līdz ar to tādā garā varēja atbildēt. Gribētu tā īsi galvenos principus pieminēt un uh, iziet cauri visiem desmit jautājumiem. Pirmais jautājums par kompetenci nodalījumu. Manuprāt, ka mēs uh, diskusijas par šo jautājumu nevajadzētu turpināt. Piemērs ir uh, iniciatīva, ko uh, izvirzīja ministru priekšsēdētājs Taifels konventā, viņš mēģināja Eiropas Savienības kompetences atkal samazināt, un kad viņam jautāja, kādas kompetences, tad konventam nebija kompetenču, kas būtu par daudz Eiropas Savienības līmenī. Dēvids Kamerons arī to mēģināja ar savu pārskatu par uh, kompetenču līdzsvaru. Jā, viņš domā, ka tas ir brīnišķīgs ierocis pret Eiropu bet faktiski tā bija absolūta katastrofa viņam. Bet uzvara Eiropas Savienībai, proti šajā brīnišķīgai un labi sagatavotajā ziņojumā nebija kompetenču, kas būtu skaidri par daudz Eiropas Savienības līmenī. Tādēļ mums šīs diskusijas nevajadzētu turpināt. Otrkārt par agrā brīdinājumu sistēmu. Ir pareizi, ka tas uh, īsti vēl nestrādā. Mēs varam diskutēt par termiņiem. Es neesmu īsti pārliecināts, vai ilgāks termiņš tiešām dotu labākus panākumus, varētu to labāk izmantot šo agrā brīdinājumu sistēmu. Vai tas būtu efektīvāk tādā izpratnē, ka būtu vairāk iniciatīvu, uh, un ka varētu apstē, apstādināt noteiktas judikatūras, bet es domāju, ka jau tas, ka šī sistēma eksistē un ka ir subsidētas princips, ka tas jau rūpēs par to, ka komisija ļoti jāuzmanās, lai viņa nepārspīlētu un uh, rīkotos pretrunā ar subsidētās principiem, izstrādāt likumdošanas aktus, kas ir pretrunātām, bet varētu padomāt par to, ka to tomēr varētu veidot konkrētāku, labāk pielietojamu, lai, piemēram, par eh, mazākumu ideju varētu šajā sistēmā iekļaut. Varētu, protams, jautāt, kādai dalībvalstu grupai vajadzētu institēt šo agrā brīdinājumu sistēmu, kādēļ tikai atsevišķi parlaments nevarētu izmantot šo agrā brīdinājumu sistēmu. Bet, ja tā ir jābūt grupai, tad varētu pārdomāt, ka dažādās dalību valstīs eh, varētu dažādas politiskās nokrāsas uh, protams, dominē parlamentos, un lielākā daļa tās ir uh, politiskās uh, partijas, kas atbilsta valdībām, un tās neapšaubīs valdības. Ja mēs tagad raugāmies, kādu veidot tādu pāri partijām stāvošu koalīciju, kas neteiktu, ka vairāki parlamenti to iesniedz, bet varbūt to varētu savādāk nodefinēt. Uh, varbūt kā vairāki parlamenti un vairākas mazākuma grupas citos parlamentos varētu apvienoties. Un varētu teikt, jā, tas būs vairāk uh, sociāldemokrātu virzienā vai arī vairāk konservatīvā virzienā. Saka, nē, mēs iebilstam par to. Komisija šo priekšlikumu nedrīkst. Uh, eh, izvirziet, jo tas pārkāp subsidaritātes principu. Tādā gadījumā varbūt visu šī sadarbības vēsture, kas ir izveidojusi šo agrā brīdinājumu sistēmu starp parlamentu, tad tas viss būtu vairāk politiski, un Eiropai tiešām ir vajadzīga šāda veida politizācija, un steidzam vajadzīga, un nevis jā vai nē Eiropa, bet eh, kādas ir prioritātes politikā? Kāda ir mātieksme pret eh, bezdarbu, pret taupības politiku un šādiem jautājumiem, par to ir runa. Un tas varbūt varētu šādā agrā brīdinājuma sistēmā labāk tikt izteikts. Tūlīt eh, pieskaršos arī zaļās kārtas jautājumiem. Zaļā kārta tieši tāpat varētu tikt norganizēta, ka viens no parlamentiem vai viena koalīcija no noteikta politiska virziena no dažādiem parlamentiem varētu uzsākt noteiktu iniciatīvu un vērsties pie komisijas. Un uh, gribētu jautāt komisijai, kādēļ ir uh, vajadzīga, vai vajadzīgs noteikums līgumā, lai varētu rēģēt uz šādām iniciatīvām no nacionālajiem parlamentiem. Tas taču ir pašsaprotami, ka vairāki parlamentu podzot grupas saka, komisija lūdzu izstrādāja pa priekšlikumu par šo tematu. Ja, ir, ja tas būs gudrs temats, tad, protams, ka komisija to ņems vērā un izstrādās priekšlikumu un sagatavos Eiropā. Tagad drusku vairāk ir jāklausās. Un komisijai jāklausās, ko saka pilsoņi un parlamenti, un tas šo sistēmu varētu nedaudz politizēt, padarīt politiskāku, tuvāku pilsoņiem. Tālāk par politisko struktūrēto dialogu. Tas ir Barozo nopelns, kopš 2006. gada tas ir uzsākts. Šis dialogs, un tur daudz kas jau ir noticis. Daudz dokumenti ir eh, izstrādāti un tikus apmaini, daudz ir bijušas pārunas, bet kas trūkst, ja es, piemēram, lasu grāmatu, kur kāds ļoti gudrs cilvēks, Jānis Kobalts, šajā grāmatā par eh, dalību valstu parlamentiem pēc Lisabonas līguma un eiro krīzes. Ja es viņu pareizi saprotu, un eh, tas, ko es saklausīju no prakses, ja es to sapratu pareizi, šīs daudzās komitejas un uh, sadarbības formas, tas viss ir jauka, skaisti un labi, un uh, viens ar otru runā, pazīst viens otru, satuvinās viss lieliski, bet šķiet, ka tomēr ir tā, ka daži deputāti uzskata, ka ir svarīgāk strādāt vēlēšana apgabalā vai strādāt parlamentā un nevis piedalīties šajos dialogos. Un tas viss šķiet ir saistīts ar to, ka visi šie šīs daudzās komitejas, šie daudzie fórumi starp parlamentu sadarbībā, tiem nav lēmumu pilnvarojuma. Viņi kaut ko saka, varbūt kādreiz pieņem kādu lēmumu, bet neviens par to patiesībā īsti neinteresējas. Jebkurā gadījumā sabiedrība par to īsti neinteresējas. Laikrakstos es par to neko neredzu. Un tādā veidā, ka komisija, vai komisija to sapratīs, ka kaut kas ir jāsāk darīt, vai padome, tādēļ kaut ko sāks darīt eh, Eiropadome varbūt pat. Domāju, ka nē. Varbūt vajadzētu padomāt, vai nebūtu pamatoti, labi saprātīgi, ka šie fórumi starp parlamentu sadarbībai, ka tiem vajadzētu piešķirt arī lēmumu pieņemšanas pilnvarojumu. Droši vien, ka tam būs nepieciešama līguma izmaiņa, bet es domāju, ka šīs trīs lielās jomas, kura sadarbība arī tiek noteikta saskaņā ar līgumu, vai vismaz tiek gatavots 13 par fiskālo paktu. Jā, tur, protams, ir ļoti daudz kas svarīgs un labi pateikts, bet šī komiteja nepieņem lēmumus. Otrakārt, ārlietu un drošības politikā arī šķiet, ka tā ir tiek runāts. Es ne, negribu teikt, ka tas nebūtu svarīgi apmainīties ar viedokļiem, bet ja būtu lēmumu pieņemšanas kompetence vai vadlīnija pieņemšanas kompetence šādos eh, starp parlamenta sadarbības eh, fórumos, tādā gadījumā politiķi, ministri un arī valstu un valdību vadītāji vairāk klausītos, eh, kas viņiem ir sakāms, un tādā veidā parlamentārais elements Eiropas Savienībā kopumā tiktu stiprināts. par Eiropolu, šī kopīgā izpētes komiteja par uh, Eiropolu. Viņiem, atcīmēs, jā, viņiem varbūt ir šīs svarīgās lēmumu pieņemšanas uh, kompetences. Varbūt kā tas būtu kā modelis citām komitejām. Nākamais punkts par zaļo karti, jā. Sarkano kartu, nē. Gribētu pateikt vēlreiz, kādēļ Es domāju, ka sarkanā kārta nav pareiza procedūra. Ir institūciju līdzsvars, ir noteikta kārtība, kā noteikti procedūras un kur kompetences ir un kurš ir atbildīgs. Un sarkanā kārta šo atbildības sistēmu sajauktu. Varbūt, ka dažiem parlamentiem no dalību valstīm patiktu, ka varētu drīkstēt parādīt šādu sarkano karti, bet uh, politiskā kontrole par to, kas, kāda lēmuma tiek pieņemta Briselē, pamatoties uz priekšlikumiem, ko izvirz komisija, padome parlaments. Tā ir šīm institūcijām, un tās ir atbildīgas eh, komisija, parlaments un valdības, eh, tās atbilda dalībvalstu parlamentiem. Un tas ir process. Saganā karte tur būtu, nu, nepareizs šāviens pa vidu. Es pirms tam uh, dzirdēju, kāds teica, jā, ka tas radītu hausu. Es arī to tā uzskatu, jo tā faktiski būtu sistēmā tā, tāds kā lūzums, un uh, tas uh, šo sistēmu vispār apšaubītu. Tālāk par IP, IPEX. Domāju, tas ir brīnišķīgs instruments. Tā ir informācijas un komunikācijas bāze starp parlamentu sadarbībai. No tā nevar atteikties, tā noteikti ir vajadzīga, lai stiprinātu šo sadarbību. Bet gribētu uzdot jautājumu, vai šai IPEX ietvaros varbūt ir padomāts par to, kas uh, varētu būt uh, kaut kas tāds kā virtuāls vai elektronisks diskusija fórums vai fórumi kad starp parlamentāru sadarbība notiek par noteiktiem tematiem, un es gribētu teikt, ka būtu pamatoti un svarīgi, tas kļūtu tad, ja tas būtu tā spontāni, ad hoc, varētu noteiktas tēmas, varētu uzsākt, nevis saskaņā ar politikas nozarēm vai kā kosar gadījumā, ka tā būtu tāda vispārīga diskusija, bet par noteiktiem likumdošanas priekšlikumiem vai politiskiem jautājumiem, kā piemēram bēgļu politika tur varētu starp parlamentu sadarbību organizēt ad hoc veidā noteiktām laikam, līdz kamēr problēma tiek atrisināta. Tas būtu svarīgi. Un tur IPEX varētu ar online fórumu palīdzību norganizēt eh, starp deputātiem atsevišķos dalībās parlamentos un Eiros parlamentā un arī kopā ar sabiedrību, jo pilsoņi arī vēlas piedalīties un modelis, manuprāt, tas būtu šis IGF, šis e, interneta pārvaldības forums, tā ir tāda ļoti liela lieta, bet e, tā kā tas ir organizēts, tur ir pārstāvēti 2000 cilvēki, kas diskutē savas darba grupās, un diskusija notiek tieši saistē, tas tiek pārraidīts pasaulē, un mēs vienalga, kurš ir interesēts visur pasaulē, var pieslēgties, un e, šajā pārraidē šajā kopīgajā formā var diskutēt līdzi tiešsaistē. Tā arī varētu notrāšanāt sabiedrības līdzdarību. Un eh, noslēgumā desmitais Eiropas nedēļa, jā, tas būtu atbalstāms, eh, tā nav slikta ideja. Un dažreiz vajadzētu pievērst, protams, eh, fokus, fokusēties uz Eiropu, bet es varbūt šeit gribētu brīdināt ka nevajadzētu šeit domāt, ka ar šo nedēļu Eiropas jautājums ir noslēgts, un visu pārējo gadu mēs varam uh, taisīt tikai dalībvalstu politiku, jo tas būtu tieši pretrunā tam, ko es teicu sākumā, ka nacionālā parlamenta ir Eiropas parlamenti. Vismaz pa 40-50% mūsdienās. Tātad katra nedēļa ir Eiropas nedēļa. Un uh, deputātiem to vajadzētu skaidri apzināties. Un uh, vajadzētu tiešām nopietni uztvērt Eiropu ikdienas parlamenta darbā. Lies paldies! Thank you, uh, prof. Paldies uh, profesoram Berničim. Tagad sāksim diskusijas. Domāju, ka esam ļoti labi pavirzījušies uz priekšu, ja ir runa par zaļo karti. Mm, uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, un jūsu uzstāšanās šeit mums ļoti daudz ko deva. Mums ir 11, 12 runātāji, kas ir pieteikušies runāt. Gribētu jūs aicināt aizpildīt šo dzelteno veidlapu, ja jūs vēlaties izteikties. Uh, Un sāksim ar pirmo. Tātad proporcija, kas ir paredzēta, ir dot vārdu vienam um, nacionālo parlamentu pārstāvim un diviem Eiropas parlamenta pārstāvjiem. Pirmais būs uh, Daniels Urlā, viņš ir no Francijas Nacionālās asamblējas. Daniela. Paldies, priekšādātāji! Eh, paldies arī, ka iekļāvāt mani runātāju sarakstā. Es gribu runāt par vairākiem jautājumiem, kas mūs uztrauc jau ilgāku laiku. Paldies arī ekspertām, kas runāja par zaļo kārti. Nacionālajie parlamenti jau gadiem ilgi ir strādājuši pie šī jautājuma, un arī Eiropas parlaments ir pievērsies šim jautājumam pavisam nesen. Tātad eh, tagad eh, pēc šī īsā ievada es gribētu Um, runāt par referenta ieteikumiem. Tātad viņš mums runā par agrīnās brīdināšanas mehānismu, un šeit runā arī par proporcionalitāti un subsidiaritāti. Nevajadzētu šos divus um, um, principus statīt uh, vienotram pretī. Nacionālā parlamentu darbība noteikti arī tiktu uzlabota, ja mēs palielinātu termiņu līdz astoņām nedēļām. Tātad tika runāts par uh, 10, 12 nedēļām, kas eh, arī šeit tika pieminētas un kas noteikti būtu ļoti interesanti. Tāpat arī gribētu runāt par eh, politisko mazākumu eh, kas varētu sniegt savu atzinumu, ņemot vērā subsidiritāti. Tātad vajadzētu nodrošināt, lai šis mazākuma iedoklis tiktu pārstāvēts, jo tas noteikti bagātinātu politiskās debates. Tāpat arī vajadzētu labāk izmantot mm, Eiropas pusgadu. Uh, Šeit varbūt no vienas puses varētu nodrošināt labāku saskaņotību starp budžeta kalendāriem. Tas jau tika pieminēts. Un no otras puses, tāpat arī Eiropas lietu komitejas varētu publicēt savus atzinumus par budžetu, pirms tiek uzsāktas nacionālā budžeta diskusijas. Uh, Ehm, laiku pa laikam šeit trūks saskaņas, un tas visiem rada problēmas. Tāpat arī ir jādomā par pozitīvāku lomu. Šeit vajadzētu uzklausīt dalībvalstu parlamentu nostāju attiecībā uz parlamentu un arī uz komisiju. Tad, tad mums ir šī Nacionālās asamblējas Eiropas lietu komiteja, kurai šis jautājums šķiet ļoti būtisks. Subsidiaritātes kontrole ir ļoti būtiska, bet uh, nevajadzētu šeit izmantot sarkano karti. To jau minēja vairāk no jums. Bet tas nebūtu pats būtiskākais. Šī dzeltenā kartīta arī īsnībā vairāk bloķē, nevis nodrošina pozitīvu ieguldījumu. Tāpēc nacionālajiem parlamentiem vajadzētu spēlēt savu lomu, nodrošinot šo starpniecību starp sabiedrību un Eiropas iestādēm. Tas arī jau tika pieminēts, un es vēlētos norādīt, ka mēs jau esam runājuši par šīm zaļajām kartītēm. Vajadzētu saprast, ka mēs nākam klajā ar priekšlikumiem, un komisijai vajadzētu to pozitīvi uztvert. Noslēgumā, manuprāt, vajadzētu spēcīgāk runāt par trīs punktiem. Vajadzētu ieviest parlamentāro dimensiju Eirozonas pārvaldībā. Šeit noteikti vajadzētu iesaistīt gan Eiropas parlamentu, gan arī dalībvalstu parlamentus. Tāpat arī parlamentārais dialogs ir ļoti būtisks attiecībā uz ekonomiskajiem un budžeta jautājumiem. Tātad tika, tika pieminēts līguma 13. pāns, un šeit noteikti vajadzētu pieņemt secinājumus, ko pašlaika nepieļauj iekšējais reglaments. Tāpat arī vajadzētu uzsvērt to, ka um, ir vajadzīgi šie transnacionālie saraksti. Tie varbūt varētu nodrošināt pietiekamu saskaņotību. Šādā veidā mēs varētu labāk mm, nodrošināt pārstāvību, tātad ir runa par cilvēkiem, kas ir pārstāvēti arī Eiropas parlamentā. Pēdējais punkts - ikdēja tikšanās, tāds kā kongress teiksim, kas varētu notikt kādu nedēļu un kur piedalītos Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti. Šeit mēs varētu runāt par Eiropas nākotni, varētu radīt spēcīgāku un demokrātiskāku Eiropu. Un es ceru, ka tad arī mūsu pilsoņi labāk šo Eiropu saprastu. Lielas paldies! Nākamais runātājs Regīna Bastos no Portugāles eh, Republikas asamblējas. Komplimentāri uh, eh, relatoru Paulu Rangelu. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos apsveikt referentu Paulo Rangelu. Viņš ļoti labi pārzina šos jautājumus. Viņš var sagatavot eh, izcilus dokumentus kas ir ļoti pārliecinoši. Un eh, šajā komitejā mums ir tas gods apspriest vienu no šādiem dokumentiem. Es eh, gribētu norādīt, ka pirmo reizi eh, dalību valstu parlamenti tiek atzīti par pilnvērtīgiem locekļiem Eiropas Savienībā. Uz to jau norādīja Kasīnī kungs. Mēs aktīvi līdzdarbojamies dažādu jautājumu risināšanā, un uh, dalībvalstu parlamentu loma noteikti ir daudz lielāka par to tradicionālo lomu, proti kontrole, uh, dalība Eiropas lietu jautājumos, substitātes principa ievērošana, tad tas viss jau tika pieminēts. Un tāpat arī agrīnā brīdināšana. Portugāles Nacionālās asamblējas Eiropas lietu komiteja uh, ir paredzējusi kontrols mehānismu, kas ņem vērā termiņus, kas ir paredzēti līgumā, un uh, uh, termiņus, kādus paredz Portugāles parlamenta kalendārs. 2016. gada martā mēs izstrādājām metodiku šai kontrolē, proti šo metodiku piemēro atbildīgās komitejas. Un uh, tas tiek darīts arī autonomo reģionu parlamentos. Uh, Mēs paredzam arī pilsoniskās sabiedrības iesaisti šajos kontrols procesos. Uzskatām, ka politiskais dialogs starp Eiropas komisiju un mums ir um, neatsverams elements lēmumu pieņemšanā par Eiropu. Protams, mēs uzskatām, ka ir noteikti jāievēro arī subsidiaritātes princips. Mēs uzskatām, ka mazākuma viedoklis arī ir jāpārstāv, un to var darīt nosūtot dokumentus Eiropas iestādēm. Tas varētu būt liederīgi, un šajā jautājumā mēs noteikti varētu darīt vēl vairāk. Es arī apsveicu attiecīgos referentu ieteikumus. Mums vajadzētu strādāt pie dažādiem Eiropas jautājumiem. Galu galā šeit ir runa par pastāvīgiem referentiem. Piemēram, šeit varētu ieviest arī pastāvīgos referentus dalībvalstu parlamentos, pārņemot Eiropas parlamenta praksi. Tas attiecas arī uz Eiropas pusgadu. Mums vajadzētu sasaistīt, teiksim, visus sociālos jautājumus, un tas pats attiec arī, teiksim, uz Brexit un citiem tematu lokiem. Uzskatām, ka ir pienācis laiks dot balsi nacionālajiem parlamentiem, ļaujot viņiem padziļināt savus kontaktus ar um, likumdevējiem Eiropas līmenī un nodrošinot arī zināmu stabilitāti, tātad ierobežojot jau kādas revolūcijas. Grozījumi līgumā nav vēlami, Mums ir jāstiprina sadarbības starp parlamentiem. Tas noteikti var notikt Kosak ietveros. Šeit eh, dalībvalstu parlamenti var nonākt dialogā ar Eiropas parlamentu. Vajadzētu nodrošināt arī, eh, nodrošināt arī pēc iespējas lielāku Nacionālā parlamentu līdzdalību lēmumu pieņemšanā Eiropā un to varētu darīt ar zaļās kartas palīdzību. Vairāk kolēģi uz to norādīja. Ir parlamenti, kas jau ir uzņēmušies šo iniciatīvu. Portugāls parlaments ir to vidū. Esam ieviesuši procedūru, kas ļauj mums nodrošināt caurdzmību finansiālos jautājumos. Līdz ar to mēs varam daudz aktīvāk piedalīties dažādos procesos, kas attiecas uz Eiropas veidošanu. Tas ir mūsu projekts un tās ir mūsu ambīcijas. Uh, Paldies! Es biju runātāju sarakstā, jo esmu mūsu grupas koordinātori un pārstāv arī mūsu ānu referentu, kurš nevarēja ierasties. Tāpēc es gribētu piešķirt pati sev vārdus divām minūtām, un es izteikšos itāļu valodā. Jo, eh, la, la mia domanda e la mia considerazione. Mans jautājums, ja drīzāk gan manas pārdomas, balstās uz jautājumu, kas saistīts ar zaļo karti. Uh, bet tādā vienkāršākā versijā - Green Card Light. Nacionālo parlamentu um, ieteikumu uh, ietvaros. Uzklausot, ko teica runātāji, piemēram, Perniči kungs, un uzklausot arī to, ko sacīja Nacionālajā parlamentu, kur atbalsta iniciatīvas tiesības, lai, un to, lai priekšlikums varētu uh, tikt pausts parlamentā, gribētu to uzsvērt. Mums kā parlamentam vajadzētu runāt par šo jautājumu. Mums vajadzētu pievērsties iespējai, ko pier, pieminēja Perničikungs, un proti, ka subsidētāts princips tiek izmantots un mēs vadamies no tā, ka nacionālajie parlamenti dod savus priekšlikumus uh, e, Eiropas parlamentam. Un tiek izskatīts šādā veidā Eiropa, jautājums, kas ir svarīgs visā Eiropā. Un mēs balstāmies uz uh, subsidiaritātes principu. Subsidiaritātes princips varētu pat tikt skārts, e, tad, ja nacionālajie parlamenti nedrīkstētu izteikt savus priekšlikumus, un tas ir, um, tas būtu tad saistīts arī ar zaļo kārti. Nacionālajiem parlamentiem ir pilnvars, un uh, tad mēs tālāk interpretējam, un proti, ka tas tad nebūtu grozījums līgumā, kur nemaz tik ātri arī nevarētu izdarīt. Es uzskatu, ka būtu, tā būtu ļoti laba pieeja, ja šādi priekšlikumi tieši varētu tikt balstīti uz subsidiaritātes principu. Un tālāk otrais komentārs. Tas jau gan vairāk kārt izskanēja, bet tas konkrēti tiek aprakstīts Perniče kunga dokumentā, un proti, ka vajadzētu padomāt par to, ka rezultātus vajadzētu vairāk formalizēt. Varbūt tas nebūtu uh, formalizēts, uh, lē, formalizēta lēmuma pilnvara saistībā ar 13. pantu, bet ka tomēr tā būtu zinām formalizācija. Un šādu priekšlikumu tikt iesniegt komisijām Un e, šādi varētu tas arī ietekmēt likumdošanu. Tas būtu otrais punkts, par kuru aicinu padomāt. Domāju, ka tas stiprinātu politisko dialogu. Tātad pirmām kārtām tas dot lielāku spēku nacionālajiem parlamentiem un tāpat tas arī stiprināt dialogu starp e, nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Un tā būtu tiešām tāda interesanta pieeja. Paldies! mention is uh, um, uh, um, mm, Mrs. Uh, Lielas paldies, tad tagad uh, dosim vārdu Marinai Berlingeri. Viņa ir no Itālijas un viņa darbojas deputātu palātā. Dell'odierna riunione. Lielas paldies. Šīs dienas sanāksmes tēma ir cieši saistīta ar aktuālo diskusiju par Eiropas Savienības nākotni. Un šeit lēmumu pieņemšanas process ir īpaši svarīgi, jo šādā veidā var efektīvāk veidot Eiropas Savienības politiku. Un šeit ļoti svarīga ir sabiedrības doma un jāņem vērā dažādi politiskie spēki. Pašlaik dažās dalībvalstīs notiek, zinām, notiek eh, vēlēšana cīņas un politiķi vairāk kārtīgi ļoti skaidri sacījuši, ka ir jāpielāgo priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Savienību. Ir svarīgi samazināt arī distanci, kas ir starp uh, pilsoņiem Eiropas Savienībā un starp lēmumu pieņemšanas procesiem. Ir svarīgi stiprināt parlamentu lomas. Demokrātiskās valstīs parlamentieši ir galvenais jā, leģitimizācijas avots, un tāpēc man šķiet svarīgi spērt attiecīgus soļus, lai nodrošinātu to, ka nacionālajie parlamenti labāk var ietekmēt likumu lēmumu pieņemšanas procesus Eiropā. Un jau sākumā izskanēja, ka nepieciešams pievērst lielāku uzmanību tam, lai nacionālajiem parlamentiem būtu lielāka loma um, likumdošanā. Bet komisijas atbildes, komisijas reakcijas pie mums nonāk joprojām ļoti vēl, un tas tā ir zinām kritika, ko vēlētos paust. Eiropas komisijai vajadzētu lielāku uzmanību izrādīt tam, uh, lai izvairītos no riskiem, par kuriem mēs bažamies, un proti, ka eiroskepsi izplatās. Un arī šīm iemeslu dēļ mums ir nepieciešams eh, diskutēt par eh, situāciju Eiropas parlamentā. Un proti par to, ka visi dokumenti, kas tiek iesūtīti no nacionālajiem parlamentiem, tiek iekļauti Eiropas parlaments do, sanāksmi dokumentācijā. Un šādā veidā varētu balstīt arī turpmākās diskusijas arī kosaka ietvaros. Vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs paliekam tādi pārāk vispārīgi. Ir jābūt ļoti konkrētiem. Uh, jāuz, jāuzrunā konkrēts punkts, kur ir svarīgi Eiropas institūcijām. Parlamentiem ir eh, atšķirīgas orientācijas, bet šādā veidā mēs varētu sasniegt augstāku kvalitāti pieņemot lēmumus. Mums nevajag abstrakts diskusijas, kurām nav nekāda sakara ar pilsoņu raizēm. Tāpēc mēs uzskatām, ka priekšlikums par labāku darba kārtību koordināciju ir ļoti laba ideja. Īpaši arī domāt par Eiropas nedēļu. Ir labāk jāiesaista Eiropas deputāts un atsevišķos par, parlamenta, atsevišķās parlamenta komitejas. Eiropas eh, parlamenta loma dialogā ar nacionāliem parlamentiem ir jāstiprina, lai labāk varētu pārskatīt situāciju. Eiropas parlamenta demokrātiskā leģitimizācija arī tādā veidā tiks stiprināta. Jā, Eiropas parlaments varēs paust arī transnacionālas nostājas, kā Kazīnīkungs to uz, uzsvēra. Viņš pieminēja transnacionālus sārakstus, kurus varētu veidot. Mums vēl nepieciešams atbilstoša rezolūcija. Un mums jādomā arī par šo visu saistībā ar Brexit. Paldies! E, paldies! Nākamais runātājs ir Edgars Majers no Austrijas federālās padomas. Lūdzu! Jā, vielen dank, Fos. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies referentu kungam, darbie kolēģi un kolēģis. Es Esmu no otrās Austrijas eh, palāts valdībā, un eh, Austrija šī palāta ir ļoti aktīvi domājusi par šiem jautājumiem. Mums ir 21 eh, atzinumi un vairāk paziņojumi, kuri skata dažādas tēmas. Es nevēlos iebilst Perniči kunga teiktajiem, bet mēs uzskatām, ka mē, jau no sākuma vēlos uzsvērt, ka mēs neesam pret Eiropu. Mēs gandrīz drīzāk gribētu vest tādu konstruktīvu, kritisku dialogu un šādā veidā iesaistīties procesā. Subsidētāts eh, jautājumā mums ir laba sadarbība ar, ar Austrijas eh, pavalstīm un valdība šeit ir tāda kā saikne ar Eiropas uh, Un, eh, ja ADR komiteja varētu būt par eh, sadarbības modeli un būt par tādu kā piemēru labākajām praksēm. Tāpēc eh, mēs esam vairāk kārt minējuši par uh, problēmu, kas saistīts ar subsidētas principu pārskatīšanu. Kozak sanāksmēs arī mēs esam izsacījušies par šo jautājumu, un ADR sanāksmēs arī esam runājuši par. Um, par uh, šo jautājumu mums ir nepieciešams strādāt efektīvi, un mums ir nepieciešama dalību valstu uh, iesaistīšana. Mums ir, lai mēs varētu Eh, iekļauties noteiktajos termiņos. Mēs uzskatām, ka esam uz laba ceļa, lai samazinātu plājas starp Eiropu un pilsoņiem. Un mēs esam cenšies sasniegt uh, labu dialogu ar Eiropas eh, parlamentiem, un mēs arī uzskatām, ka ir svarīgi tos iesaistīt un uzskatām, ka ir nepieciešama labāka sazoba starp nacionālām, reģionāliem Eiropas līmeņiem. Es gribētu pateikties Hubner kungam un Rangela kungam par to, ka viņi organizē mūsu šīs dienas sanāksmi. Nacionālo parlamentu iesaistīšana Eiropas parlamentā pašlaik atrodas tādā fāzē, kad Eiropas sav, Savienība uh, saskarās ar ļoti daudziem izaicinājumiem, un uh, Rangela kungs ir izstrādājis šai saistībā ļoti interesantu un svarīgu dokumentu, kurā ir minēta virkna uh, e, jautājumu, un es vēl te gribētu pieminēt punktu par deleģētiem tiesību aktiem. Um, mēs Austrijā jau vairāk kārt esam izstrādājuši ziņojums deleģētie uh, tiesība akti mūsu pusē netiek apstrīdēti kā tādi, bet ko mēs kritizējam ir par eh, piemērošanas biežumu. Kopš eh, Lisabonas līguma pieņemšanas eh, situācija ir uzlabojusies, bet nav vēl apmierinoša. Nacionālā parlamentu iet, ietekme attiecībā uz delģētiem aktiem, jeb īstenošanas aktiem no Austrijas skatījuma pašlaik vēl nav pietiekama. Un mēs uzskatām, ka būtu ļoti svarīgi šo jaut, par šo jautājumu padziļināt diskutēt. Un noslēgumā var teikt, ka priecāsimies, ja komisija astoņu nedēļu ietvaros varētu atbildēt uz mūsu uh, atzinumiem. Līdz šim tas tā vēl nav noticis. Paldies! Good, <laughs> good observation. Ļoti labs novērojums. Uh, Tagad uh, izteiksies Diana Džeimsa. Viņa no Eiropas parlamenta lūdzu. Madam Chair, thank you very much. Paldies, priekšādātāji. Man uh, šķīs debates un ekspertu izteikumi likās ļoti interesanti. Esmu pateicīga par ielūgumu par to, ka varēju to pieņemt. Uh, Mēs uzskatām, ka suverenitāte visiem ir būtiska, un neskatoties uz Brexit, Lielbritānija vēl ar vienu ir daļa no Eiropas Savienības, un tāpēc arī vēlas tajā aktīvi piedalīties. Ja runa par šo dalīto subsidiaritāti, es gribētu runāt par kādu ļoti būtisku punktu, proti, ka Eiropas Savienības dalība valstis uh, vēlas kopīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā, un viena no skaļākajām kritikām, ko es esmu dzirdējis no visām eirokritiskajām partijām Eiropas Savienībā, ir atklātības un caurdzamības trūkums. Tas, ka lēmumi tiek pieņemti slepenībā, trilogos un tam līdzīgi, un tas rada ļoti lielu vilšanos un arī pilsoņu attālināšanos no Eiropas. Jebkas, ko varētu lietas labā darīt, būtu apsveicami. Brexit referendumu kampaņā Lielbritānijā tika dzirdēti izteikumi, ka apmēram 60 līdz 70% no Lielbritānijas likumiem nāk no Eiropas direktīvām. Atklāt sakot, pēdējos divarpus gados nāsmu mm, redzējis neko tādu, kas parādītu, ka tā nav. Uh, Un tieši tāpēc mums vajadzētu rūpīgi runāt par substitrāti, kas īstenībā ir Nacionālo parlamentu subordinizācija Eiropas par, mm, Savienībai. Ja mēs to varētu atzīt, tad tas noteikti visiem palīdzētu. Pāris komentāru. Tika runāts par to, ka iespējams būs mm, deputāti, kas ieņems vienlaicīgi divus amatus vai darbosies līdzīgās funkcijās. Uh, Mm, varbūt to visu vajadzētu rūpīgāk papētīt. Pašlaik tas netiek pieļauts, bet ir daži izņēmumi, kā mēs, piemēram, redzējām attiecībā uz Velsas un Skotijas valdībām, kur šīs personas var ieņemt divas lomas. Uh, Dzirdēju arī daudzus komentārus, kas norāda uz lielāku birokrātiju. Es gribētu aicināt kolēģus no tā atteikties, uzreiz mēs to ārā. Ja mēs radīsim vēl lielāku kontroli un uh, vēl vairāk laikā pievērsīsim lietām, kas neļaus pieņemt lēmumus nec Eiropas, nec nacionālā līmenī, tad tas nevienam nepalīdzēs. Bet tas ir personīgs komentārs. Un tagad priekšādātāji, liels paldies, ka ļāvāt man izteikties. Eiropas Savienības jēdzienam ir federāls raksturs. Uzskatu, ka pašlaik mums vajadzētu domāt par kādu citu līmeni varbūt vajadzētu izveidot tādu kā lordu palātu Lielbritānijā. Domāju, ka tas ir pārāk komplicēti, tas nav vajadzīgi un tas nedarbosies. Bet visas dalībvalstis tagad eh, mēģina būt atklātākas un caurdzimākas. Es domāju, ka mums visiem to vajadzētu darīt, jo tas eh, būtu liederīgi. Vēlreiz paldies, ka devāt man vārdu. Paldies! Nākamais runātājs Jonis Sarakiotis no Grieķijas parlamenta. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribētu sirsnīgi pateikties visiem, kuri jau ir izteikušies. Eiropas Savienība pašlaik ir kritiskā brīdī. Ir jādod atbildes eh, daudziem izaicinājumiem, globalizācija, jaunām tehnoloģijām uz ietekmu uz sabiedrību, nodarbinātību, sociālo nodrošinājumu, uz ekonomikas krīzi, uh, un, protams, arī konkurētspējas ierobežojumu un eh, vairāk arī ņem vērā pilsoņu vajadzības. Eiropas komisija ir izstrādājusi vairākas iniciatīvas, lai vairāk pietuvinātos pilsoņiem, piemēram, labāk veidot likumdošanu. Ir svarīgi, lai Nacionāla parlamenta loma atbilstoši līgumam tiktu uzsvērta, jo tas nozīmē, kā tik paplašināts eh, subsidaritātes princips bet jau likumā pašā ir paredzēts, kāda loma ir jāizteno dalībvalstu parlamentam, vai ir arī Eiropas Savienības intereses stiprināt uh, eh, Nacionālā parlamenta lomu, jo tā ir garantija iepratī Eiropas pilsoņiem, ka esam demokrātiska institūcija. Institūcijā ir jābūt nemitīgā kontaktā ar pilsoņiem, un tur dalībvalstu parlamenti ir, protams, saskars ļoti būtisku punktu. Mēs diskutējam arī par to, kādas robežas ir kompetencēm Eiropas Savienības institūcijām. Un es domāju, ka no Eiropas komisijas puses tiek mēģināts uh, samazināt birokrātiju. Tas ir jāatbalsta. Arī procedūras ir jāvienkāršo. Bet es domāju, ka iebilde, ka nedrīkst tas viss novest pie tā, ka iebildumi par to nedrīkst novest pie tā, ka tiek eh, nepareizi interpretēti uh, līguma paredzētie notiekumi, lai nebūtu 21. pāns nepareizi interpretēts, kas eh, sarežģītu pārāk procedūras, lai un nebūtu leģitimitātes. Es domāju, ka ir atbilstošie pānti rūpīgi jāparbauda, lai Eiropas komisija neiejauktos eh, tajās kompetences, kas faktiski pieder citiem. Grieķijas parlamentā ir uh, pārbaudīts eh, parlamentu padomes regulas projekts. Tur ir runa par to, par eh, alkoholisko dzērienu marķējumu, par eh, etiķetēm un citu pārdegas produktu etiķetēm, ieskaitot arī geogrāfisko norāžu aizsardzību alkoholiskiem izstrādājumiem. Šie jaunajā priekšlikumā tiek uzsvērts, ka tikai tiek veiktas nelielas tehniskas izmaiņas, lai novērstu trūkumus, kas bija iepriekšējā regulā. Lai šo mērķi sasniegtu, Eiropas komisijas priekšlikums mēģina uzsākt dažādus soļus, bet šie soļi kaut kādā noved pie tā, ka tiek ra radīts pilnīgi jauns juridiskais ietvers, kas daudzkārt pārsniegt 22. pānta ietvaru, gribētu arī aicināt Eiropas komisiju pārbaudīt vēlreiz šo pāntu, lai 22. un 21. pāns tiktu rūpīgi iztenot. Paldies! Paldies! Un nākamais runātājs ir uh, runātājs no Portugāles. Paldies, priekšādātāji! Es eh, gribētu izmantot eh, šo iespēju. Proti, jāņem vērā, ka Portugāles parlamenta Eiropas lietu komisijas vadītājs jau ir izteicies par to, kā strādā Portugāles parlaments Eiropas lietu jautājumos. Tāpat arī es gribētu uh, apsveikt Paulo Rangela sagatavoto ziņojumu. Es eh, gribētu um, izteikt sākumā tādu vispārīgu komentāru. Dalībvalstu parlamenti, kas ir demokrātiski parlamenti, darbojas um, balstoties uz konkrētiem pamatprincipiem. Dalībvalstu um, parlamenti var uh, sniegt atzināmus, var uzņemties iniciatīvas, uh, um, tiesu iestādēs, var arī atbalstīt zināmas iniciatīvas. Mehānismi, kas ir īstenoti saskaņā ar Lisabonas līkuma 12. pantu, nodrošina dalībās parlamentiem lielāku dalību Eiropas Savienības darbā. Uh, bet paredzētie instrumenti um, sarkanā un oranžā kartīte ir tādi ierobežoti instrumenti. Šeit ir runa par tehniskiem vai juridiskiem instrumentiem, kurus var izmantot tikai ar ļoti lielām grūtībām. Subsidizētas princips ir ar politisku uh, pieskaņu, bet jebkurā gadījumā uh, šeit ir runa par tādiem tehniskiem un juridiskiem principiem, kurus uh, parlamenti var izmantot tikai ar ļoti lielām grūtībām. Uzskatu, ka parlamentiem ir jādod pilnvaras kontrolēt eh, proporcionalitāti. Šeit tātad ir runa par tehniski juridisku principu, kas ir ārkārtīgi komplicēts un kuru ir ļoti grūti piemērot. Šeit ir runa par principiem, kas vairāk attiecas uz juridiskām instancēm, nevis uz parlamentiem. Bet um, pilsoņi, kas mūs ir ievēlējuši, uh, to ir darījuši ar zināmām gaidām. Ko tad viņi gaida no uh, parlamentiem? Viņi vēlas, lai tiktu nodrošināta izpilda varas un likumdošanas uh, kontrole. Un tieši tāpēc nākotnē vajadzētu atrast mehānismus, kas atbilstu šai mm, idejai par demokrātisku parlamentu. Tika runāts par sarkano kartīti. Es jau dzirdēju tādas uh, diezgan negatīvas izteikumas par sarkano kartīti. Es esmu drīzāk par sarkano kartīti. Jā, dzelteno kartīti var izmantot, bet eh, sarkanā kartīte tiks izmantot daudz retāk. Tomēr eh, tās ir tiesības, kas tiek piešķirtas parlamentiem, kas interesējas par Eiropas Savienību. Pieļauju, ka sarkanā kartīte nekad netiks izmantota, bet uh, un tā nodrošina to, ka parlamenti seko līdzi Eiropas Savienības iniciatīvām. Šeit nav runa tikai par atzinumu, te ir runa par reālu varu. Noliedzēja saka, ka iespējams būtu jāpārskata līgumi. Jā, protams, būtu sarežģīti tieši pašlaik nākt klajā ar līguma grozījumiem. Uh, Tieši tāpēc pašreizējā ietverā vajadzētu atrast instrumentus, kas ļautu dalībvalstu parlamentiem kontrolēt izpildvaru un likumdošanu. Tāpēc varbūt vajadzētu arī ņemt vērā citus ieteikumus. Vienu pieminēja Rangelkungs un arī kāds cits tika runāts par šo zaļo kartīti. Tika pieminēts Portugāls parlaments, kas izmanto šo zaļo kartīti. Tā ir interesanta hipotēze. Uh, Šī iniciatīva tomēr ir ierobežota, tāpēc, ir, tāpēc ka ir jāpanāk vienprātība starp dažādiem parlamentiem, lai šī iniciatīva varētu tikt uzsākta. Es vēlētos šeit um, apsveikt Paulo Rangela ieteikumu attiecībā uz nedēļu, kur tiktos uh, dalībvalstu parlamenti un Eiropas parlaments. Tas, iespējams, uh, varētu būt interesanti. Varbūt uh, ne pašreizējā konfigurācijā, bet kādā citā veidā. Katru gadu tiek pieņemta darba programma Eiropas parlamentā. Varbūt varētu izveidot uh, dalību valstu parlamentu Eiropas nedēļu, kas uh, notiktu piedaloties komisāram un kur tiktu pieņemta komisijas darba programma. Šeit parlamenti varētu paust savu viedokli par šo programmu. Uh, Tas būtu veids, kā mēs varētu mobilizēt eh, dalībvalstu parlamentus, lai viņi darītu to, ko viņi prot darīt, proti eh, kontrolēt izpildvaru. Šajā gadījumā šī izpildvara būtu Eiropas komisija. Uzskatu, ka Paulo Rangela priekšlikumi ir ļoti labi, mums tos vajadzētu detalizēt izpētīt, un vajadzētu paskatīties, vai mēs to visu varētu īstenot bez līguma grozīšanas. Protams, kā jau tika minēts, mums vajadzētu izvairīties no līkuma grozīšanas, bet mums vajadzētu mēģināt mobilizēt dalībvalstu parlamentus. Nākamais runātājs eh, Ramons Hauregī. Viņš ir Eiropas parlamenta deputāts. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a todos. Paldies, priekšsēdētājs Konza. Vispirms gribētu pateikties visu nacionālo parlamentu pārstāvjiem par to, ka viņi šodien šeit ir ieradušies, ir tīpaši tiem, kas no tālākas vietas ir ceļojuši, jo 15 valstis gan nevienu nav sūtījuši šo sanāksmi. Tas ir ļoti žēl. Īpaši gribētu pateikties Rangela kungam un ekspertiem, kuri papildina mūsu diskusijas un bagātina tās. Gribētu izteikties pavisam īsi un skaidri, atspogļot savu nostāju. Sākšu ar subsidaritātes tēmu. Uzklausot sacīto, ka tās ir tādas tehniskas un juridiskas, juridiskā atzinuma, tad jāsaka, nu, tas piedar pie tā. Es savā valstī arī darbojos šajā jomā, un man bija iespēja piedalīties šādos subsidiartātes ziņojumos Spānijā. Te nebija tikai runa par uh, komisijas ziņojumiem kā tādiem. Mēs kopā ar juristiem, ekspertiem izlasījām ziņojumu, un ja uh, kādas problēmas radās, tad mēs devām ziņu. Es domāju, ka subsidēts ziņojuma procedūru vajadzētu atkal iedzīvināt. Vairāk jau sacīja, ka Eiropas Savienībā ir vairākas dalībvalstis ar federālu sistēmu, ar pavalstīm, ar reģioniem un citu sadalījumu. Ir ļoti svarīgi, lai atsevišķo šo vienību, ja, piemēram, pavalstu viedoklis arī tiek ņemts vērā. Tāpat arī minoritāšu viedoklis ir jāņem vērā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi subsidiaritātes ziņojumam. Otrā lieta - es atbalstu zaļo kārtīti. Uzskatu, ka tā ir laba ideja un tā ir iespēja labākai sadarbībai iniciatīvas tiesībās. Un es atbalstu arī dzelteno kārtīti bet esmu absolūti pret sārkano kārtīti. Arguments es vēlreiz neatkārtošu, jo iepriekšējie runātāji jau ļoti detalizēti tos izklāstīja. No mūsu puses raugoties ir ļoti svarīgi, lai nacionālajie parlamenti biežāk un intensīvāk diskutētu Eiropas līmenī par Eiropas jautājumiem. Vairāk runātāji jau par to izteicās un minēja priekšlikums. Uh, kontrole nacionāliem parlamentiem ir ļoti svarīga. Dāmas un kungi, ir ļoti svarīgi padomāt par to, ka kopš astoņiem gadiem, kopš mums ir uh, ekonomiskā krīze, Eiropas parlaments ir kļuvis par pārāk tādu striktu, e, stingru uh, institūciju, varbūt ar pārliecīgu svaru tiek pieņemti ļoti svarīgu lēmumu, kas skar pilsoņus, piemēram, ekonomiski, ekonomiskā nodokļu jautājumu un citi. Nacionālos parlamentos ir nepieciešama diskusija par lēmumu pieņemšanu, par lēmumiem, kur valstu vadīt, kuras valstu vadītāji tad padomē tālāk pieņem. Un es domāju, ka tā būtu iespēja, kā veicināt diskusiju par Eiropu un uh, tā varētu arī uzlabot sadarbības mehānismu. Palēra Angels jau pieminēja vairākus ļoti svarīgus punktus, un es no savas puses gribētu vēl teikt, ka varbūt mums nevajadzētu tikai vienu nedēļu gadā, bet domājot par lielajām diskusijām par Eiropas pusgadu, par lielajiem nā, uh, ekonomiskiem jautājumiem saistībā ar ekonomisko krīzi, es domāju, ka šajos gadījumos vajadzētu diskusijas, kur ir plaša iesaistīšanās. Tas šeit jāiesaist arī nacionālos parlamentus. Un proti, protams, ir jāsaklabā skaidrs robežas starp atbildību jomām. Eiropas parlamentā varbūt varētu arī tādu kā izpētes komiteja, pārskatu komiteju ieviest. Mēs jau agrāk esam rī, līdzīgi rīkojušies nodokļu politikas jautājumos, runājot arī par um, satiksmes līdzekļu emisijām. Mums varbūt šādā veidā vajadzētu mēģināt regulēt šo jautājumu, jo noslēgumā mēs gribam, lai visiem būtu vienāda leģitimitāte. mums arī ir uh, uzdevums pētīt, pārskatīt, kontrolēt, un mums ir jāatskaitās par savu darbu vairāk kā 500 miljoniem pilsoņiem. Un mums tāpēc ir ciešāk jāsadarbojās, jo vēl ir diezgan liela uh, iztrūkuma. Nacionālajiem parlamentiem vairāk ir jārunā par Eiropu un jāuzsver šis jautājums. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Katalīna Sabart no Ungārijas Nacionālās asamblēģis. Tā. E, paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka varu būt klāt. Liels paldies par ielūgumu. Gribētu jums teikt nosīt savas piezīmes. Lisabons līgums ir palielinājis Nacionālo parlamentu lomu Eiropas Savienības procesos, un tas ir atkārtīgi svarīgi. Esam pārliecināti, ka mums vajadzētu ņemt vērā uh, dalībvalstu parlamentu nostāju šajos jautājumos. Dažos šaubu gadījumos vajadzētu paskatīties uz to, kā darbojas likumdošana. Galu galā uh, pastāv šī slepenā trialoga procedūra. Tā ir kļuvusi izšķiroša Briselē, bet uh, sabiedrībai tā plašāk nav pazīstama. Uh, Mums vajadzētu pameklēt perspektīvas, jo 40% eh, no likumdošanas priekšlikumiem ir tikuši izskatīti trilogos. Tas nozīmē apmēram 25 trilogos, kas eh, gandrīz katru nedēļu norisinās um, Eiropas institūcijās. Taču šie trilogi nav juridiski precizēti un tie neparādās nekur līgumos. Līdz ar to sabiedrībai ir grūti saprast, kā norisinās šīs debates. Šī prakse ļoti bieži tiek izmantota, lai vienkāršotu un pātrinātu sarunas. Bet šī procedūra nav nedz cauradzama, nedz demokrātiska. Trialogu procedūra notiek zināmā mērā slepeni, kur piedalās trīs Eiropas institūcijas - komisija, parlaments un padome. Godāmie kolēģi, es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka dalībvalstu parlamentiem nav pilnīgi nekādas iespējas piedalīties šajās sarunās. Trilogi notiek arvien biežāk, un šī prakse visticamāk var pavaināt dalībvalstu parlamentu lomu, kāda tiem ir paredzēta Lisabonas līkumā. Līdz ar to vēl ar vienu ir jāuzdod jautājums, kā mēs varētu risināt šo smago problēmu. Uzskatu, ka mums vajadzētu ierobežot trilogu piemērošanu, vajadzētu atgriezties pie normālās Eiropas Savienības funkcionēšanas. Paldies! Nākamais runātājs - Pervānša Bēresa. Viņa ir ar Eiropas parlamenta deputāte. Esmu arī ēnu referente sociāldemokrāta grupā strādāju pie mūsu kolēģa Rāngela kunga ziņojuma. Liels paldies par šo diskusiju. Mani ļoti pārsteidz tas, ka mums vajadzētu pavairot šīs diskusijas, jo ir ļoti grūti saprast, kāda tad ir šī suverenitāte. Mums ir šī Eiropas suverenitāte un arī dalībās suverenitāte. Es tāpat arī varu konstatēt, ka šī kongresa vai Eiropas nedēļas ideja tika pieminēta vairāk kārt. Es biju konventa biedre un es arī atbalstīju šo ideju, un es uzskatu, ka šī ideja ir ļoti laba. Protams, ka ļoti sarežģīto īstenot vajadzētu saskaņot visu institūciju kalendārus, bet ja mums būs eh, šādas reālas idejas un ja mēs varēsim paust eh, savus viedokļus par subsidiritāti, un es domāju, ka šeit, eh, ja runa par līgumiem, tad mēs nevaram nekādā veidā atteikties no šādām diskusijām, tad es uzskatu, ka tas būtu patiešām noderīgi. Tāpat arī ir Jāpaskatās, kas paralēli notiks 27 eh, dalībvalstīs attiecībā uz Brexit. Noteikti, ka šis jautājums mūs uztrauc. Brexits, protams, pavērs dažādas iespējas, lai pārskatītu um, funkcijas un, un to, kādā veidā mēs darbojamies, bet, protams, mums ir jādomā arī par to, kādu lomu varētu spēlēt dalību valstu parlamenti. Šie rezultāti ir bijuši ļoti komplicēti, un to visu ir bijis grūti īstenot. Lūdzu, nedomājiet, ka es saku, ka Brexits radās eh, dalībvalstu parlamentu vainas dēļ. Mums eh, ir jāsaprot, ka ja dalībvalstu parlamenti būtu labāk sapratuši, kas notiek Eiropas Savienībā, uh, Iespējams, ka Brexits būtu varējis tikt novērsts. Ar to es negribu teikt, ka Brexit ir kaut kas slikts Lielbritānijai vai Eiropas Savienībai, bet jebkurā gadījumā šo lēmumu pieņēma Lielbritānijas tauta. Tagad gribētu pieminēt trīs elementus. Pirmkārt, šīs debates par subsidiaritāti un proporcionalitāti. Protams, mēs varam um, izmantot visus iespējamos terminus, bet pats svarīgākais ir rezultāti. Un uh, Filips Segāns, um, franču suverēnists, un arī Klaus Henčs, kas bija Eiropas federālists, um, vācu uh, sociālists, bija viensprātis, proti viņi norādīja, ka subsidaritāte ir elements, kas tiek paņemts no kompetences un tiek novirzīts vienā vai otrā virzienā, tātad subsidiritāte darbojas abos virzienos. Tas pats attiecas arī uz proporcionalitāti. Ļoti bieži es redzu, ka šo proporcionalitāti izmanto, lai izvairītos no vispārīgajiem noteikumiem, un tas noteikti nav nekas labs, ko mēs varam pateikt par proporcionalitāti. Mm, uzskatu, ka zaļai kartei vajadzētu ļaut ļaut nokatavoties, un par to es priecājos. Uzskatu, ka tā būtu iespēja virzīt uz priekšu šeit uzsākto darbu. To esam nodrošinājuši ieviešot šo dinamiku dalībvalstu parlamentos. Otrs punkts, par ko es vēlējos runāt, manī pārsteidz tas, ka Brexit kontekstā Ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana būs ļoti liela prioritāte. Mēs varbūt pat eh, šodien nesaprotam, ko tas nozīmē. Es uzskatu, ka uh, dalībvalstu parlamentiem vajadzētu piedalīties Eirozonas eh, pārvaldībā. Es domāju, ka vajadzētu būt pārstāvētam katram um, parlamentārās demokrātijas līmenim, un Eirozonas pārvaldība ir temats, ko mēs nedrīkstam pastumzēm paklāja. Pēdējais punkts - transnacionālie saraksti. Tad, kad es rādzu, ka šeit parlamentā sākas debates, mūsu vidū ir arī viens no līdzreferentiem, es šeit saskatu vairākus elementus. Tiek runāts par to, ka vajadzētu likvidēt visus Lielbritānijas um, sēdekļus. Tāpat arī ir tādi, kas vēlas to visu ievietot uh, transnacionālā sarakstā, un citi, kas izvēlas tādu mērnāku risinājumu. Es iestājos par šo mēreno risinājumu, jo uzskatu, ka kopš uh, Lisabonas līguma pieņemšanas pastāv um, mm, līdzsver trūkums um, nacionālajās parlamentos un Eiropas parlamentā kā tie tiek pārstāvēti, un tas nav labi. Mm, pašlaik, tad, kad eh, mm, tīntas līkuma ir nožuvusi, ir ļoti grūti šo līdzsvaru atkal atgūt. Viens no veidiem, kā nodrošināt labāku mm, sadalījumu starp eh, dalībvalstīm, ir ieviest kvotas, tātad izmantojot šo brītu sarakstu. Tas ļautu uh, nodrošināt labāku līdzsvaru starp dalībvalstīm, kā tās tiek pārstāvētas Eiropas parlamentā. Manuprāt, tas ir steidzami risināms jautājums. Ja nav demokrātiskas pārstāvības, uzreiz rodas problēmas. Ko darīt ar transnacionālajiem sarakstiem? Daži no jums jau zinās, eh, ka esmu deputāti jau ļoti ilgu laiku, un jau ļoti ilgu laiku arī um, izvedu kampaņu par transnacionāliem sarakstiem. Bet es zinu, ka iepriekšējā mandātā par to pat nedrīkstēja runāt. Es uzskatu, ka mums vajadzētu turpināt atbalstīt šo priekšlikumu, taču es nevēlos, ka šīs priekšlikumus bloķētu visus pārējos priekšlikumus. Tātad parlamentam ir jānāk klajā ar vienu likumdošanas priekšlikumu, un varbūt vajadzētu uh, ieviest hierarhiju prioritātēs. Tātad pirmā prioritāte ir nodrošināt līdzsveru starp dalību valstu pārstāvību Eiropas parlamentā. Pašlaik šāda līdzsvera nav. Mēs redzam, ka ir valstis, kurām vajadzētu mazāk vietu, un ir arī tādas valstis kā manējā, kurām, ņemot vērā piemērotos mehānismus, vajadzētu 6 vai pat 11 deputātus vairāk. Uh, Tātad tā ir prioritāte. Ja mums izdosies panākt vienprātību padomā attiecībā uz šiem transnacionālajiem sarakstiem, es, protams, būšu par to, taču nevajadzētu vienu ieviest par nosacījumu otram, jo tad mēs nevarēsim pavirzīties uz priekšu. Paldies! Vēl divi runātāji. Kazimier Žudovski, viņš ir Eiropas parlamenta deputāts. Lūdzu. <clears throat> Pani Prevodničons. Priekšēdētāji, kolēģi, dāmas un kungi. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības eh, interesēs ir eh, mēģināt meklēt reālu politisko dialogu ar nacionālajiem parlamentiem kopumā kā institūcijām Tādēļ eh, nepiekrītu Pernītis kungam divos jautājumos. Ir īpaši, kad ir runa par Eiropas eh, tēmām nacionālais parlamentus. Manuprāt, tas ir daudz spēcīgāk nekā tas ir bijis iepriekš. Domāju, ka referendums, kas izraisīja Brexitu un vēlēšanas Francijā vai Nīderlandē, parādīja, ka Eiropas jautājumi ir mūsu fokusā. Un domāju, ka Nacionālā parlamenta lomu, lai tiktu ārā no krīzes, būs vēl spēcīgāka. Mums ir jāmeklē politiskās dialogs ar nacionālajiem parlamentiem kā kopumu. Eiropas komisija ir eh, runājusi arī ar mazākumu pārstāvjiem noteiktos parlamentos, un tas bija viens no veidiem, kā organizēt uh, politisko dzīvi, bet tam, protams, bija noteiktas izmaksas, un tas bija arī pretrunā mandātam, ko pauda parlamentārieši, jo deputāti nacionālā līmenī, viņiem nav mandāta strādāt eh, pie likumdošanas jautājumiem šajā Eiropas līmenī. Viņi reprezentē nacionālos parlamentus eh, noteiktā līmenī. Es domāju, ka mums vajadzētu virzīties vēl tālāk un paplašināt mūsu fokusu, tālāk par zaļo, dzelteno un sarkano kartīti. Šis instruments zinām apjomā ir. Nav vienmēr bijis tāds racionāls, ja Eiropas komisija pieņem lēmumu atbildēt pozitīvi uz retajiem dzeltenās kārtības gadījumiem, tad tas varbūt kļūt daudz reālāks, bet tas tika izmantots savādākā veidā. Es domāju, ka ideja Par sarunu kārtēti ir tādēļ, ka tika ignorēta dzeltenā kārtēti. Tāda ir situācija. Es piekrietu analīzē, ko pārstāvēja Dorna kungs. Domāju, ka subsidaritātes princips ir drīzāk kā jā vai nē princips līdzīgi kā Hampra kungs teica, un Dārna kungs teica, es arī uzskatu, ka lielāka nākotne ir politiskajam dialogam, kas vēl nav pilnībā atspoguļos līgumos. Domāju, ka par institūcijām runāt īpaši par Eiropas komisiju, un tagad bumba ir viņu pusē. Arī Eiropas parlamentu pusē viņiem ir jāparāda, cik liela vēlme ir veidot reālu politisko dialogu. Un varbūt, varbūt tikai Es gribētu atbildēt Rangala kungam, gribētu arī teikt paldies par to, ka organizējāt uzklausīšanu un strādāju pie šie teksta. Mans ieteikums jums būtu, varbūt, ka būtu vērts apsēsties un padomāt eh, un aprakstīt konkrēts mehānismus, kurus varētu ieviest, lai veidotu reālu politisko dialogu starp Eiropas komisiju, Eiropas parlamentu un dalībvalstu par parlamentiem izmantojot proporcionalitātes principu. Domāju, ka tas būtu viens no svarīgākajiem elementiem šajā ziņojumā. Paldies! Paldies! Tagad nav vairāk neviens runātājs pieteicies. Došu vārdu 5 minūtes abiem ekspertiem un pēc tam Pālo Rangelam atbildēm, secinājumiem un atbildēm. Tagad vārds Dorna kungam. Džinkuja, e, paņi. Paldies priekšsēdētājiem. Ziņojums un diskusijas par ziņojumu, kurā man bija tas gods piedalīties. Domāju, ka tās paplašināja mūsu izpratni par situāciju, kurā pašlaik atrodamies. Tādēļ lieta tāda, ka diskusijās es sadzirdēju vismaz divus priekšlikumus, divus priekšlikumu kopumus. Pirmkārt, pirmais ieteikumu kopums. Gribētu atsaukties tādu pietiekami izstrādātu priekšlikumu. Un uh, izvirzīties priekšlikums bija pievienot vairāk Eiropas satura vai priekšlikumu, lai dalībvalstu parlamentu padarītu vairāk eiropieskus, un arī profesors uh, Pēnici bija visradikālāk noformulēja šo prasību. un uh, mainot Eiropas institūcijas, ieskaitot Eiropas parlamentu, institūcijās, kas organizē iekšējo politisko dzīvi dalību valstu sabiedrībās. Lieta tāda, ka tas varētu tikt noraidīts. Pat tad, ja ir labi iemesli, lai izvirzītu šās priekšlikumus, bet tas tomēr ir padziļinājis krīzi, kurā mēs pašlaik atrodamies. Un otrais priekšlikumu un ieteikumu kopums, kas man tā tuvāks sirdī, Parasti tiek teikts, ka tādus labāk ir būvēt tādas zemākas mājas, un, bet toties tādas pamatīgākas, un es arī esmu par šādu pieeju, ka vajadzētu veidot tādas uh, pamatīgākas struktūras, un uh, tas, kas ir iekļauts ziņojumā, ir uh, vairāk pievērst uzmanību subsidaritātei, bet tajā pašā laikā to darīt tādā ļoti pamatīgā veidā. Varbūt nevajadzētu šeit pārāk ieslīgt tādos detalizētos priekšlikumos, tālāk par zaļo kartīti. Mēs nezinām, kāds būs tā rezultāts, bet mēs varam to pāreksperimentēt, jo tas ir samērā drošs paņēmiens. Mēs vēl pagaidām nezinām, eh, vai varēsim uz tā balstīties, bet eh, varbūt tādā veidā ir iespējams strādāt eh, pārāk daudz nesakraujot. Tālāk tā. par to, ka mēs varētu strādāt arī piesardzīgi. Lies paldies par ielūgumu. Man bija liels gods piedalīties šajās diskusijās. Un lies paldies referentam Jūs esat tiešām ļoti iedvesmojuši ziņojumu sastādījis. Tagad vārds eh, profesoram Pernicis kungam. Jā. E. Arī es vēlētos pievienoties pateicības vārdiem par šo ļoti iedvesmojošo diskusiju. Es varu pievienoties uh, daudziem runātājiem. Es daudz ko mācījos no šīs diskusijas. Ļaujiet man pieminēt trīs lietas. Pirmais, pirmā lieta attiecās uz pārstāvu no Austrijas. Es, protams, vairāk novēroju Vācijas um, pusi un redzu, ka Vācijā ir diezgan daudz pretestību pret Eiropas ietekmi. Austrijā, nu, es apsveicu jūs, ja jums ir tāds konstruktīvs rakstur, konstruktīva rakstura attieksme ar tik daudz, daudziem ieguldījumiem. Uh, Otrā lieta attiecās pavisam īsi uz subsidartāti un par uh, proporcionalitāti. Mans priekšstats, ja kāpēc subsidartāte agrīnās var, uh, brīdināšanas sistēmā ir iekļauta, tas tas nav tikai kompetences jautājums, un uh, iemesls varētu būt tāds, ka par kompetencēm tiesa pieņem lēmumu. Protams, kompetence ir priekšnosacījums subsidaritātes pārbaudai, bet jautājuma būtība, kompetence jā vai nē, tas ir ļoti juridisks jautājums, un tam ir jāpaliek arī juridisks dabas jautājumam. Uh, tā, lai tiesa varētu pieņemt skaidru pēdējo lēmumu. Attiecībā uz samērīgumu arī šeit ir ļoti plašas juridiskas doktrīnas par to, kā mēs definējam uh, samērīgumu. Tas ir politisks jautājums, un tāpēc tas ir skatāms politiskā eh, struktūrās, un vajadzētu to paturēt prātā, kad mēs domājam par kritērijiem un par agrīnās brīdināšanas sistēmas paplašināšanu. Tas vienmēr jāpatur prātā, kad tur diskutējam par subsidiartāti, un mums ir jāpadomā par šo skaidro nošķīrumu. Nākošais punkts attiecās uz starp parlamentu sadarbību saistībā ar zaļās kartiņas sistēmu. Ko es guvu no šīs diskusijas? Tā ir doma, ka varbūt vajadzētu fokusēties uz tēmām un uh, saistībā ar šīm tēmām vajadzētu vest starp parlamenta dialogus. Mums vajadzētu fokusēties uz specifiskiem jautājumiem, vai nu tie būtu komisijas priekšlikumi, piemēram, datu aizsardzība, kas ir ļoti plaša tēma, jeb arī par uh, kādu citu, attiecībā uz kādu citu jautājumu, piemēram, bēgļu politika. Šādas tēmu jomas mums vajadzētu skatīt starp parlamentu dialogos. Un tad šādos fórumos vajadzētu izmantot zaļo kārtību priekšlikumu paust komisijai. Pēc vienošanās starp parlamentiem, pēc intensīvas diskusijas Un tad šādu, šādā ceļā iegūt priekšlikumu mēs varētu tālāk nodot komisijai. Manuprāt, tam būtu daudz lielāks efekts un daudz labāk panākumu komisijā. Ja šāds priekšlikums būtu uh, uh, saprātīgs, bet nu, es domāju, ka parlamenti izstrādās saprātīgs lēmums. Un, protams, zaļā kārte un starp, starp parlamentu dialogā varētu daudz ko dot. Varbūt arī saistībā ar agrīnās brīdināšanas sistēmu. Ja parlamenti varētu vienoties par to, tad eh, mēs varētu tiešām efektīvi izstrādāt pozīciju par šīm konkrētajām tēmām saistībā ar agrīnās brīdināšanas sistēmu. Bet nu katrā ziņā vēlreiz pateikšos par to, ka man bija iespēja būt šeit klāt un piedalīties. Paldies! Paldies! Tie pie mums eksperti un tagad dod vārdu secinājumiem un atbildēm Paulo Rangela mūsu referendam lūdzu. Paldies, mēģināšu pavisam īsi. Paraudzēsimies, es varēšu apkopot idejas. Vispirms gribētu sākt ar sarkanās kārtīts jautājumu. Piekrītu Hamplu kungam un eh, vairākiem runātājiem kā iespēja izmantot sarkano kartīti, protams, un tas ir mans kompromiss ar, kompromi ar profesoru Pernicis viziju, ir, ja mums ir kaut kādas prasības, kas ir eh, tā samērā gatavas dzeltenē kartītē, un tad varbūt arī jau oranžajā, tad būtu tāpēc būtu spēcīgākam, un tad tas būtu jau vēl spēcīgāk sarunēkārtie, protams, tur jābūt vajadzīga līguma maiņa, un tad varbūt ir, tad riešām, tas ir juridisks jautājums. No otras puses, zaļā karte pilnībā atbalstu teikt to, ka tas tiek arī plaši atbalstīts, varētu tikt vairāk izmantot. Tas jau ir zināms mehānisms mums arī par šo zaļo kartīti, par rekvizītiem vajadzētu, ka tas nav tik lielas prasības nekā dzeltenē kartītē. Protams, eh, iepriekšējās diskusijās, kas mums bija šeit, eh, šajā komitejā par šo ziņojumu, par šo jautājumu, daži kolēģi izvirzīja samērā interesantus un inteliģentus komentārus kā zaļā karte varētu tikt izmantota tā kā sarkanā kartīte. Tātad, ja tā jau ir Eiropas likumdošana un ja ir uh, ieteikums uh, aizstāt vietējo likumdošanu, tad varētu būt vienkārši nosacījumi, kā to izmantot. Protams, tie ir tikai ieteikumi pagaidām. Tātad priekšlikums. Bet, protams, tas nozīmē, ka jā, tā nebūs tāda reāla problēma. Un eh, tas ir iemesls, kādēļ es nepiekrītu maniem portugāles kolēģiem. Vitājas Mukānašs, tātad kolēģis, jurists, viņš saka, ka noteiktā pilnvarojumā uh, tas faktiski nav parlamentārās aktivitātes centrā, bet gribētu atgādināt, eh, ko arī Atondo kungs pieminēja tādā ļoti stingrā veidā un pilnībā to var atbalstīt. Tas ir tas, ka galvenais, ko dos nacionālajiem parlamentiem Eiropas kompetence, ir pārbaude un izpilde pat. Tātad tā ir ļoti būtiska daļa. Mēs redzam, ka daži dalību valstu parlamenti, piemēram, Skandināvijas parlamenti, ir ļoti efektīvi šajā kontroles darbā. Ne tikai ministru padomēs, bet arī Eiropadomē. Tātad tie ir uh, politiski orgāni un uh, valstu vadītāja tikšanās, viņi definē uh, politiskos virzienus Eiropas Savienībā. Tāda tā ir lietas būtība, pie kā strādā Nacionālajā parlamenti. Bet gribētu arī teikt, ka mums ir arī cita pieredze visur Eiropā. Tas nav tikai Portugālē, bet ir vairākās valstīs tā, kā otrā palāta, tā ir konsultatīvi, vai arī tikai uh, konsultatīvā, vai arī šāda funkcija. Un uh, viņi uh, arī iesaka arī par Eiropas jautājumiem nacionālais parlamentos. Vai viņa iesaka noteikti piesardzīgu pieeju, pārbaudi, un uh, tas ir tas, kas tiek gaidīts iespējas, un tas tāds uh, raksturīgi parlamentu kompetence, ka ir šie divi, divas palātas, un šajā gadījumā, un kādreiz pat šī trīs palātu sistēma. Un tas nav kādā pretrunā ar konstitucionālu lomu uh, nacionālajiem parlamentiem kā parlamentiem. Gribētu tālāk pieskarties subsidaritātes jautājumiem. Gribētu teikt, ka, jā, es uh, pilnībā atzīstu definīciju, kuru sniedza profesors Pernice. To ļoti labi pauda arī Mercedes Breso, ka subsidaritāte ir princips struktūra, arhitektūra. Tā tad nav tikai viena virziena princips Tas ir savstarpējīguma princips divpusējās attiecībās. Tas ir iemesls, kad es 17 gadus atpakaļ es, uh, esmu uzrakstījis tekstu par uh, federālismu, tur ar, bija arī par subsidiārās principu, es lietoju formulu, un tā, manuprāt, ir neitrāla. Un tur es teicu, ka optimāli teritoriāli mēs varētu teikt, ka tāds tas ir teritorijā, tas ir uh, subsidējas principa saturs. Šeit, protams, ir citi viedokļi, kolēģis pauda, proti, ka vispirms ir nacionālais, reģionālais vai vietējā līmenī, starptautiskā līmenī, Eiropas līmenī, starptautiski vai globāli, vajadzētu to ja, risināt tajā uh, līmenī, kurā tas ir visefektīvāk, tad tas ir neitrāli. Nevar teikt, ka, piemēram, kaut kas ir jādara konkrēti um, pašvadībā vai kaut kas ārā, bet ir jāatrod vislabākais, piemērotais līmenis. Un tādēļ arī gribētu atbildēt Dājānai Čēnsai, kura bija interesēta konstruktīvās ieguldījumos. Viņa teica, ka substitāte ir subordinācija, bet Manuprāt, tas ir nepareizs skatrojums. Tā, tā ir nepareiz izpratne. Iemesls, kādēļ liels likuma daudzums ir attiecināms uz Eiropas līmeni, ir vienotā tirgus radīšana. Un tas pašas valsts, kas izmanto šos likumus, grib nu, tad pieņem šos citus uh, likumus, kas aizstātos, bet tā jau nav subordinācija. Ja mēs vēlamies vienotu tirgu, un manuprāt, uh, Briti noteikti vajadzētu tiešām pārliecināt par vienoto tirgu. Viņi faktiski radīja tā šiem vienotajam tirgumu. Pat viņa komisāra bijusi ļoti, ļoti aktīva šajā jautājumā. Būtu nepieciešama normalizācija, normalizācija. Bez šīs normalizācijas nav, nav iespējams vienotais tirgus. tā nav pat su, subordinācijas problēma, bet patiešām subsidaritātes problēma. Ja mums ir vienots tirgus, tad mums ir vajadzīgi kopīgi notiekumi šo tirgumu, jo citādi tas nebūs vienots tirgus. Tālāk. Kā jūs redzējāt, mēs esam uzdevušies jautājumus tādā atvērtā vērtā, tādēļ, ka mēs vēlējāmies šo Nacionālo parlamentu izteikumus, atzinumus pienesumus. Jā, redzējām, ka tika diskutēts par šiem jautājumiem. Varbūt mums būs arī citas opcijas, citos jautājumos. Arī atbalstu ideju par Eiropas nedēļu. Varētu pat par konkrētu jautājumu, nevis tikai kā dialogu par visu kaut ko, bet varbūt tiešām komisija uh, varētu izmantot šo instrumentu, kā lai uzsākt debates, piemēram, jautājumos par uh, ties, tiesiskuma brīvību telpas radīšanu. It īpaši arī, piemēram, Eiropas pusgads varētu būt konkrēts jautājums šādu veidu iniciatīvām. Tā varētu es darboties. Jā, man patiešām sagādāja lielu prieku strādāt šajā sanāksmē, kuru mēs organizējam, un es domāju, gribētu teikt vēlreiz lielu paldies dalībvalstu parlamentu delegācijām par ieguldījumu, un tā tiešām ļoti saturiska diskusija. Lies paldies! Paldies! Tas nozīmē, ka esam pabeiguši darbu laikā, pat mazliet ātrāk. Liels paldies! Liels paldies visiem par ierašanos. Liels paldies par šīm ļoti interesantajām diskusijām. Un mēs noteikti sniegsim jums atbildi ar Paulo Rangela ziņojumu. Tātad šīs nav debatas bez rezultāta. Tiks gatavots ziņojums, kurā mēs noteikti ņemsim vērā jūsu idejas. Paldies! Lai